Dear colleagues, please, we ask you to... Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. I would like... Vēlētos sākt ar darba kārtības pieņemšanu. Uzskatām to par pieņemtu. Sveicu Eiropas centrālās bankas priekšsarētāju Mario Dragī kungu. Pirmajā 2017. gada monetārajā dialogā Iepriekšējais eh, dialogs bija 20. novembrī. Šodien dialogs notiek eh, īpaši sarežģītā kontekstā ar īpašiem izaicinājumiem. Mēs redzam uzlabojums ekonomiskajos datos, tomēr riski saistībā eh, ar prognozēm joprojām ģeopolitisku faktoru dēļ ir negatīvs. Apstiprinot uh, jaunās ASV administrācijas politikas sākuma pasākumus, tā skaitā regulatorus jautājumus, rada bažas un prasa rūpīgu pārdomu periodu un rīcību no Eiropas Savienības puses. Šajā ziņā diferencēta pieeja var būt nozīmīgs instruments, bet, lai izmantotu to kopienas metodas ietvaros, ir jāvirzas uz lielāku vienotību Eiropas Savienībā un jāsasniedz ambiciozi mēķi, tā skaitā um, attiecībā uz EMS. Kā jūs zināt, um, nostāja nav mainījusies, valde ir uh, izlēmusi turpināt uh, aktīvu iepirkumu programmu pēc 17. gada aprīļa ar 60 miljārdu apmērā, līdz septembra beigām vai vairāk, kā nepieciešams, kamēr valde uzskatīs, ka e, tiks sasniegt inflācijas mērķi. Ar šādu lēmumu ECB sūta skaidru signālu, ka tā neļaus Eirozonas ekonomikas mērenu ap, atkopšanos e, apdraudēt un ir gatava reaģēt uz jebkādām politiskām, ekonomiskām vai ģeopolitiskām notikuma attīstības uh, tendencēm. Manuprāt, ka ļoti skaidrs, ka konvencionālā politika ECB līdz šim ir bijusi noteicošā un tik eh, atbalstīta eh, arī pieprasījuma veicināšana un cenu stabilitātes nodrošināšana. Ir daži jautājumi par nekonvencionāla monetāras politikas iespējamiem negatīviem rezultātiem attiecībā uz eh, QE programmu, kvantitīvo stimulēšanu. Un šie divi tēmati tad ir izvēlēti ekon eh, koordinātoru vidū kā temats šim dialogam. Un šeit eh, dalību ņēma arī ievērojami uh, zinātnieki un nav sasniegt varbūt tādu pilnīgā vien, vien, eh, tāda vienprātība attiecībā uz cenu burbuļiem, attiecībā uz iekšējo politiku, nevis QE programmu. Kas attiec uz otro tematu, pētījumā ir uzsvērts, kā nav skaidru pierādījumu, ka monetārā politika ir atstājusi negatīvu ietekmi. Tā kā mums ir daudz interesanti temati, kas būtu apspriežami Daudz ko sagaidām no jums, jūs prezentācijā priekšsarētāji Dragī un dodu jums arī vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, godāt eh, ekonomikas monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man prieks runāt jūsu komitejas priekšā. Tad, kad sagaidām 25. gadskārtu, kopš ir parakstīts Eiropas Savienības līgums Māstrihtē. Šis drosmīgais lēmums iezīmēja jaunu posmu Eiropas integrācijas procesā. Tādējādi tika likti pamati ekonomikas monetārai savienībai un Eiropas centrālajai bankai. Desmit gadus vēlāk pilsoņiem rokās nonāca eiro valūta. Tas nozīmēja ievērojumu politisko saistību stiprināšanu, kas tur, turēja mūs kopā jau 60 gadus. Ir viegli novērtēt eh, šo saistību nozīmīgumu par zemu, bet tad mēs ignorēsim progresu, kas ir panākts. Ar vienoto valūtu mēs esam veidojušas saiknes, kas ir ļāvuši pārdzīvot eh, smagāko ekonomisko krīzi kopš otrā pasaules kara. Tas bija galvenais eh, Eiropas projekta pastāvēšanas iemesls. Nu, saglabāt vienotību grūtībās, kad ir pārāk vilinoši vērsties pret saviem kaimiņiem vai meklēt nacionālu līmeņu risinājumus. Tomēr ekonomikas un monetāro Monetārās savienības mērķis ir censties panākt ekonomisku un sociālu progresu, kā tas bija paredzēts parakstot eh, Māstrihts līgumu. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešama ilgspējīga izaugsme un nodarbinātības veidošana. Noturīga atvesļošanās, ko mēs pieredzējām pēdējā laikā, ir bijis ļoti pozitīvs solis šī mērķa sasniegšanā. Pēdējo divu gadu laikā IKP uz vienu iedzīvotāju pieaudzis par 3% eirozonā. Tas ir salīdzināms ar citām lielākajām pasaules ekonomikām. Ekonomikas virzība ir augstākajā līmenī pēdējo 5 gadu laikā. Bezdarbs ir nokrities līdz 9,6%, zemākais līmenis kopš 2009. gada māja. Un attiecības starp uh, publisko parādu un IKP samazinās otro gadu pēc kārtas. Tie ir soļi pareizā virzienā bet tie ir tikai pirmie soļi. Mums ir jāturpina šo ceļu, lai bezdarbs turpinātu samazināties un lielāks eiropiešu skaits gūtu labumu no atvesļošanās. Es sākšu ar mūsu e, ieguldījumu apspriešanu saistībā ar atvesļošanos, un tad ieskicēšu, kāpēc decembrī pieņemtie lēmumi ir pareizie lēmumi šajā ekonomikas kontekstā. Kā jūs lūdzāt, es apspriedīšu arī riskus finanšu stabilitātei, kurus mēs visu laiku uzraugam. Mūsu monetārā politika ir bijis eh, ievērojams ieguldītājs eh, pozitīvā ekonomiskā attīstībā, kur es tikko aprakstīju. Mūsu pasākumi darbojas finanšu sistēmā un dod iegūmu re, reālā ekonomikai kopumā, nodrošinot ļoti pievilcīgas finansēšanas apstākļus. Savā decembra sanāksmē valde uzskatīja, ka ir nepieciešams, lai atvesaļošanās nobriestu un stiprinātos, lai nodrošinātu ilgspējīgu konverģenci eh, inflācijas likmēm zem 2%, bet tuvu tiem vidējā termiņā. Lai tas varētu notikt, finansēšanas apstākļiem ir jāpaliek atbalstošiem, ietverot uh, neskaidrības, kas ir eh, Eirozonā un ārpus tās. Tāpēc mēs izlēmām paturēt eh, eh, monetārās stimulēšanas apmērus arī nākamajam periodam. Šādā situācijā mēs lēmām pagarināt aktīvu iepirkšanas programmu pēc 17. gada mārta ar mērķi veikt iepirkumus līdz 17. gada decembrim, līdz decembra beigām vai pat ilgāk, ja nepieciešams. Katrā ziņā līdz valde uzskatīs, ka ir pie, konstatējams korekcijas inflācijas e, tendencēs atbilstoši nosprostajiem inflācijas mērķiem. Mēs turpinām iegādāties e, aktīvus 80 miljārdu eiro mēnesī līdz martam. Sākot ar aprīli, mūsu neto aktīvu iepirkumi katru mēnesi sastādīs 60 miljārdus eiro, un mēs ieguldīsim no jauna ieguld, iegūtos līdzekļus eh, programmas ietvaros. Tas būs papildus mūsu ikmēneša neto iepirkumiem. Mūsu decembra lēmumi ir līdzsvaroti starp pieaugošu pārliecību, ka Eirozonas ekonomikas izredzes kļūs pozitīvākas un tāpat laikā to, ka trūkst skaidri signāli par ilgspējīgu konverģenci inflācijas likmēm virzībā uz vēlamo līmeni. No vienas puses pierādījumi liecina, ka akūtie deflācijas riski ir pazuduši, un inflācija sāks pieaugt tuvāko gadu laikā. Un pretēji plašiem uzskatiem, Eirozonas ekonomiskie apstākļi arī pakāpeniski uzlabojas. Eirozonas IKP izaugsme ir bijusi stabila katru ceturksni sākot no 2015. gada sākuma, vidēji veidojot 1,9% gadā. Salīdzinot ar 2013. gadu, ir par 3,5 miljoniem mazāk bezdarbnieku Eirozonas valstīs. Tas ir 18% samazinājums. Un pēdējā ceturksnī atvesošanās ir paplašinājusies uz citām, nodaļā, uz citām nozarēm un citām valstīm. Tik tiešām pievienotās vērtības e, pieaugums Eirozonas valstīs un nozarēs un e, tā e, izplatīšanās ir virzījusies aizvien straujāk eh, kopš eiro ieviešanas. Tomēr atbalsts no mūsu monetāras politikas eh, pakal, eh, pasākumiem joprojām ir nepieciešama, lai inflācijas likmes virzītos uz konverģenci, kas ir nepieciešama ilgspējības nodrošināšanai. Decembrī un janvārī novērotā inflācijas pieaugšana atspoguļo bāzes efektu eh, augšup vērsto kustību un pieaugumus arī energoresursu cenās. Līdz šim eh, spiediens eh, uz inflāciju joprojām ir neliels un sagaidāms, ka tas pieaugs tikai ļoti nedaudz. Tas atspoguļo iekšzemes izmaksu spiedienu zemo līmeni vāja eh, produktivitātes attīstība joprojām ierobežo algu iz, izaugsmi. Kā jau esmu to sacījis iepriekš, mūsu monetārās politikas stratēģija nosaka, ka mums nav jārēģē uz individuāliem datu punktiem un izlaicīgiem pieaugumiem inflācijā. Mūsu attiecīgās politikas apvārsnes ir vidējais termiņš. Tādēļ mēs turpinām sekot līdzi izmaiņās HICP inflācijai, ja e, mēs uzskatīsim, ka tas e, neietekmēs e, vidējā termiņa prognozes cenu stabilitātei. Skatoties nākotnē, riski Eirozonas attīstībai joprojām ir lejupvērsti un lielākoties ir saistīti ar globāliem faktoriem. Mūsu pašreizējā monetārās politikas nostāja paredz to, ka ja inflācijas prognozes kļūs e, negatīvākas vai finanšu apstākļi būs nesadarīgi ar turpmāku progresu virzoties uz ilgspējīgu korekciju inflācijas e, pieaugumam, tad e, valde ir gatava palielināt aktīvu iepirkumu programmu gan attiecībā uz tās izmēriem, apjomiem, gan uz ilgumu. Jūs man lūdzāt eh, runāt arī par finanšu stabilitātes ietekmi uz eh, akumulatīvo monetāro politiku. Īsumā mūsu politikas ieguvumi skaidri gūst virsroku pār potenciāliem blakus efektiem. Un tos var eh, savukārt vislabāk risināt ar citu politiku palīdzību. Kā jau es tikko minēju, mūsu monetārā politika ir bijusi ļoti būtiska, lai atbalstītu šī brīža atvesļošanos ejot tālāk, mūsu pasākumiem, varētu pat teikt, ir bijis būtiska loma stabilitātes nodrošināšana Eirozonā. Tas ietver arī finanšu stabilitāti. Tagad ļaujiet man runāt plašāk par potenciāliem blakus efektiem ļoti akumulatīvai monetārai politikai un kāda ietekme sasaucas finanšu stabilitāti. Vienas no bažām ir saistīts ar ietekmu uz banku peļņas um, iespējām. Paskatīsimies uz datiem. 2016. gada 1. ceturksnī ir samazinājušās eh, peļņas prognozes. Bet eh, otrajā ceturksnī tās ir stabilizējušās. Saskaņā ar sākotnējiem datiem, trešā ceturkšņa dati turpinās otrā ceturkšņa tendences. Monetārā politika var atstāt ietekmi uz banku pelnīt spēju eh, caur dažādiem kanāliem. Mūsu vērtējums ir tāds, ka līdz šim šī ietekme lielākoties ir izlīdzinājusi vienu otru. Zemas un negatīvas likmes var ievērojami mazināt banku peļņu, samazinoties e, neto procentu maržām. Tāpat laikā, atbalstot atvesļošanos, akomodatīva monetārā politika samazina bankrota iespējas. Tādējādi tiek uzlabo uzņēmumu un mājasemniecību kredītu kvalitāti. Šī uzlabotā kredītu kvalitāte aizdevuma portfeļos kopā ar uh, lielākiem uh, media, uh, starpniecības apjomiem ir noteikti pozitīvi iegūmi bankām. Tas ir būtisks faktors banku peļņā pēdējā gadā. Zemas ilgtermiņa procentu likmes palielina tirgus vērtību tiem finanšu aktīviem, kas ir banku rīcībā. Tas savukārt dod kapitāla pieaugumu, kas atkal palīdz celt banku pelnītspēju. Šī kopaina neatklāja to, cik heterogēns ir banku sektors. It īpaši tas ir atkarīgs no izvēlētā biznesa modeļa. Atsevišķas bankas var būt ietekmētas eh, dažādos veidos eh, šādā zemu procentu likuma vidē. Otrs bažas ir saistītas ar e, potenciāliem riskiem kredītu vai aktīvu burbuļu veidošanos. Šobrīd mēs neredzam pārliecinošu pierādījumus Eirozonas līmenī par to, ka aktīvu vērtēšanas būtu um, negatīvas. Mēs redzam, ka šobrīd situācija atbilst prognozētājiem. Līdzīgi nekustamo īpašumu cenu pieaugums paliek mērens, Eirozonā kopumā. Kaut gan ir novērojama arī ievērojama atšķirība starp dažādām valstīm. Šādu vērtējumu apstiprina arī fakts, ka kredītu izaugsme joprojām ir neliela, kas liek domāt, ka aktīvu cenu attīstība nenesīs sev līdzi pieaugošu uh, eh, svirs efektu. Tomēr, jo ilgāk akumulatīviem pasākumiem ir jāturpinās, uh, jo lielāks ir risks ar nepamatotiem blakus efektiem uz finanšu sistēmu. Piemēram, aktīvu cenas var pieaugt līdz tādam līmenim, kas vairs neatbilst fundamentālām prasībām, jo investori var just vēlmi uzņemties lielāku risku tad, kad e, ieņēmumi ir zemi. Uz šādiem faktoriem labāk e, reaģēt ar atbilstošiem makro un mikro e, Eh, prudenciāla politika pasākumiem. Kaut arī mūsu vienotā monetārā politika ir vērsta uz cenu stabilitātes nodrošināšanai Eirozonā kopumā, makroprudenciālai politikas pasākumi var tikt izstrādāti tā, lai risinātu finanšu stabilitātes riskus, kas var izveidoties atsevišķos eh, tirgus segmentos, atsevišķos jurisdikcijās vai atsevišķās valstīs reaģēt uz potenciāliem riskiem to izcelsmes vietās, arī samazina to, kā e, šī problēma varētu plēsties plašumā Eirozonā. Mikroprudenciālā politika arī palīdz samazināt e, banku e, riskam pakļautības līmeni. Uh, Es tāpēc atzinīgi vērtēju Eiropas komisijas e, priešlikumus riska mazināšanai, kas tika prezentēti pagājušā gada novembrī, kas attīstīs tālāk Eiropas Savienības tiesisko ietvaru kredīti iestādēm un tam vajadzētu arī stiprināt banku noturību. Un noslēgumā. Kā jau es pagājušajā sacīju Ljubljanā, un to arī pierādījusi krīze, vienotās valūtas ieguvumi būs pieejami tikai tad pilnībā, ja mums būs politikas un iestādes gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, kas nodrošinās, ka tas e, dod iegūmus visiem. Gatavojoties eiro valūtas palaišanai, bija cieša apņemšanās virzīties uz priekšu pa institucionālu un ekonomikas konverģences ceļu. ceļu. Krīze e, nu, nu, pierādīja, ka no tā nevar atteikties. Īstenībā šī apņemšanās ir tikpat svarīga šodien, kad mēs cenšamies stiprināt EMS un Eiropas Savienību, gatavojoties izaicinājumiem nākotnē. Eirozonas noturība 2016. gadā, neskatoties uz vairākiem eh, negatīviem triecieniem, parāda, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tāpat Tas liecina, ka reformas nacionāla un Eiropas līmenī sāk atmaksāties attiecībā uz ekonomikas izaugsmi. Uzlabojoties ekonomikas situācijai, un kaut arī izaicinājumi citās politikas jomās ir pievērsuši mūsu uzmanību pēdējā laikā, mums nevajadzētu apturēt savus centienus, padarīt EMS noturīgāku un plaukstošāku. Mums ir jā, jā, jārēģē uz identificētajiem trūkumiem nacionāla un Eiropas līmenī. Un Eiropas līmenī tur es sagaidu arī turpmāko Eiropas parlamentā atbalstu parlamenta sasaukuma otrajā daļā. Paldies par jūsu uzmanību un esmu tagad gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Thank you. Pateicos uh, jums, uh, prezidenta kungs, uh, jūs varat rēķināties ar parlamentu atbalstu, sasniedzot šos mērķus tagad. Katram uh, runātājam 5 minūtes. Vispirms Lūdeks Nīdermājers 5 minūtes, tātad ETP grupa paldies. Es uh, sveicu jūs mūsu vidū, prezidentkungs, un uh, gribu teikt, ka vienmēr atbalstam jūsu darbu. Tātad man ir jautājums par zemajām procentu likmēm. Mēs tagad konstatējam, ka um, inflācija vairs nav pie 0%, nav arī sasniegt izvirzītais mērķis, ir kaut kur pa vidu, bet mēs varētu sagaidīt, ka <clears throat> procentu likme, ka inflācija pieaugs, bet uh, šīs procentu likmes joprojām ir ļoti zemas. Un uh, tas uh, dod atbalstu reālajai ekonomikai. Jūs teicāt, ka Eh, ekonomika sāk eh, atveseļoties, ir izaugsme, kā jūs raugāties uz eh, procentu likmju paaugstināšanu tuvākajā laikā. Tālāk pastāv ir pazīmes, ka globālā ekonomika atteiksies no liberālisma modeļa, bet vairāk būs uh, īstenots protekcionismas virknē svarīgu valstu, vai tas nav uh, būtisks riska faktors Eiropas ekonomikai, un kā jūs reaģēsiet uz šādu scenāriju? Paldies! Paldies! Nosacījumi, ko. Uh, padome ir definējusi kā mūsu inflācijas mērķi, uh, ir uh, sasaistīta ar virkni jautājumu. Tātad vidējā termiņā vai uh, politikas īstenošanas termiņā inflācija jābūt pie 2%. Tālāk konverģence ir jābūt reāli īstenot tā īstenojamai. Mēs sekojam uh, tādiem uh, inflācijai, kas ir uh, pārējoša pagaidām, tā mēs to uzskatām. Tālāk ir jābūt paš, noturīgai šai inflācijai. Pašreizējās ECB prognozes liecina par to, ka uh, inflācijas rādītājs līdz 2019. gadam varētu pietuvoties šim 2% eh, slieksnim. Pašreizējais eh, ekspansijas tēms eh, attiecībā uz finanšu nosacījumiem joprojām būs spēkā līdz ar to tirgus Uh, pārēdz, ka pašreizējie finansēšanas noteikumi joprojām būs spēkā. Un uh, nākamā iezīme ir tāda, ka šī inflācijas rādītāji tiek definēti eirozonai kopumā. Pat ja atsevišķās valstīs inflācijas līmenis pieauga straujāk pietuvojoties mērķim, uh, bet mūsu pilnvaras, mūsu mandātā ir noteikts, ka e, mums ir jāvērtē inflācijas um, līmenis visā Eirozonā kopumā. Tālāk gribu arī piebilst, ka mūsu uh, mērķi inflācijas ziņā uh, definējam, ka Šim mērķim ir jābūt noturīgam vidējā termiņā visā eirozonā, tātad vadlīnija inflācija. Un es jau arī savā runā pieminēju inflācijas spiedienu faktors. Tālāk. Arī jāatzīst, ka šobrīd vēl ir priekšlaicīgi um, izdarīt secinājumus par eh, iespējamiem protekcionisma pasākumiem, kaut arī ir izskanējuši šādi paziņojumi, bet Eiropas Savienība ir izveidota balstoties uz eh, brīvu tirzniecību, uz četrām brīvībām, un mums pēc tam būs jāizvērtē tas, kā šie paziņojumi tiek realizēti. Paldies! Jākops un Vaidzekers, S un D grupa. Paldies priekšsēdētā. Liels prieks ar jums tikties. Uh, uh Dragie kungs, jūs ļoti skaidri uh, teicāt savā ievadu uzrunā par to, ka jūsu mandāts un jūsu īstenotie pasākumi ir saskaņot, pat ja jūs kritizē runājot par šo uh, Eh, inflācijas vadlīniju, ka, bet jūs arī paskaidrojāt, kā tās vērtēšana atsevišķās valstīs varbūt nav tas eh, tā pareizākā pieeja, bet jūs arī norādījāt, kā ar eh, šo politiku ir saistīti zināmi riski. Un tādēļ ir nepieciešami prudenciālie pasākumi Uh, un man jautājums ir tāds, kā to mēs panāksim, ņemot vērā prezidenta Trumpa rīkojumu, ko viņš parakstīja piekdien. Protams, sākumā šie uh, definētie finanšu regu, uh, sektoru regu, regulējošie principi šķiet saprātīgi, bet pēc tam tiek paziņots, ka tiks pārskatīts uh, finanšu sektora regulējums ik pēc 120 dienām, un būtībā tiks uh, viss uh, šis regulējums demontēts tas, kas tika izveidots pēc finanšu krīzes, un ņemot vērā stabilitāti un ticamību attiecībā uz šiem prudenciāliem pasākumiem, kā Eiropa ir paredzējusi reaģēt uz šo izaicinājumu. Otrs jautājums ir saistīts ar konkrētu jautājumu, ko mēs apspriedīsim um, parlamentā par centra, CCP. Mēs izveidojām, nolēmām izveidot uh, banku savienību, ņemot vērā šo savstarpējo ietekmi un CCP loceklis ir uh, visas lielas bankas un vai šī regulātoru kolēģija joprojām ir atbilstoši Banku Savienības nosacījumiem, tiepaši ņemot vērā Brexit. Paldies! Zināmā mērā, atbildot uz pirmo jautājumu, ir jāatzīst, ka pārāk izdarīt secinājumus šobrīd būtu. Bet ja mēs palūkojamies uh, vēsturē uz mūsu pieredzi, Un, ja jautājam, kādi ir galvenie iemesli cēloņi, kas izraisīja mūsu piedzīvoto finanšu krīzi, sākot no 2007. gada, nu, var, protams, iebilst, bet eh, daži teiks, ka pārāk ekspansionistiska finansiālā politika tā bija vai arī tādēļ, ka tika atcelti, atcelts iepriekšējais uh, uh, regulējums banku sektoram. Būtībā abi faktori kopā izraisīja šo krīzi. Pēdējā laikā ir uh, praktiski visās jurisdikcijās īstenotas uh, ekspansionistiskas uh, finanšu politikas, protams, atkarībā no tā, kādā cikla posmā atrodas šīs ekonomikas. Un tieši šobrīd mums nevajadzētu vājināt regulējumu. Lielā mērā, es domāju, tas, ka mēs nesam pieredzējuši ievērojumu risku finanšu stabilitātei ir saistīti ar to, saistīts ar to, ka regulātori, likumdevēji uzraugi ir veikuši pasākumus pēc finanšu krīzes sākuma. Šobrīd finanšu starpnieki ir spēcīgāki nekā tas bija pirms krīzes. Un ja atjaunotos tādi paši apstākļi, kā tas bija pirms krīzes, tad tas varētu būt bīstami. Otrs jautājums par CCP. Mums ir komisijas priekšlikums. Mēs uh, iestājamies par uh, regulējuma nostiprināšana, tīpaši ņemot vērā Brexitu, tātad kolēģijas uh, struktūra varētu tikt pārskatīta. Es domāju, ka ECB būtu jāspēlē loma attiecībā uz CCP regulēšanu. Un ir jābūt arī saskaņotiem starptautiskiem standartiem. Notis Marijas ECR grupa. Paldies, priekšsēdētāji, dragi kungs. Privātā sektora līdzdalība eh, Eiropas valsts eh, parādu restruktūrēšanā 2012. gadā Grieķijā par 50 3,3% tika samazināta obligāciju vērtība mm, mm, nelielajiem īpašniekiem. Tā rezultātā viņi zaudēja praktiski 6 miljārdus eiro, jeb 43% no kapitāla. Un eh, to vietā viņi saņēma Grieķijas valsts obligācijas no 2013. līdz 2042. gadam tās ir spēkā, tad, tad uh, naudu varēs saņemt atpakaļ 42. gadā. Un mazie uh, uh noguldītāji tātad varēs šo naudu saņemt tikai uh, 2042. gadā, ja viņi vairs būs dzīvi. Uh, es gribētu jautāt, vai Eiropas sistēma un it īpaši ECB vai uh, Grieķijas banka uh, kvantitatīvās stimulēšanas ietvaros varētu uzsākt Grieķijas obligāciju uzpirkšanu un atdot uh, 100% apmērā eh, obligāciju īpašniekiem eh, šīs naudas summas. Tas palīdzētu labot netaisnību, jo šeit ir runa par 800 miljoniem eiro, un tā ECB beidzot varētu kvantitatīvo stimulēšanu izmantot pilsoņu interesēs. Es gribētu dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Thank you. On your first question. Paldies. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, tātad šīs restruktūrēšanas noteikumi toreiz tika savulaik apstiprināti, kādi tie bija. Nesmu paredzējis tos pārskatīt. Bet, ja vēlaties uh, tādu izsmeļošāku atbildi, tad es to varu jums nosūtīt rakstveidā. Man arī eh, šis jautājums ir uzdots vairāk kārt un tātad par to, vai ECB vispār pirktu Grieķijas eh, valsts parādus un kad. Tātad pirmkārt mums ir jārisina jautājums par parādu ilgtspējību. Eh, lai uh, nonāktu pie pārliecinoša vērtējuma, tad gan īstermiņa, gan vidēja termiņa pasākumi, par ko uh, tika vēst sarunas ar dalību valstīm, tad šie pasākumi ir jāīsteno, lai uh, būt, varētu sniegt šādu pārliecinošu vērtējumu. Ja ir jā, jāpabeidz otrais uh, pārskats. Kad tas būs izdarīts, tad padome mm, paudīs uh, savu viedokli par ilgtspējības vērtējumu arī um, ņemot vērā riska pārvaldības um, apsvērumus. Un tad mēs varēsim lemt par uh, parādu, parādu uzpirkšanu. Ja šis otrs pārskats tiks pabeigts ātri, tad tas būs diezgan drīz iespējams, ja nē, tad eh, tas notiks vēlāk. Manā rīcībā vēl pāris sekundes. Drakīkos, man ir ļoti konkrēts jautājums. Šeit ir runa par tiem eh, obligāciju turētājiem, kas ir zaudējuši visu vai ir iespējams uzspirt eh, obligācijas no maziem investētājiem un iz, at, at, izmaksāt tos eh, pilnībā līdz 42. gadam. Tas ir mans jautājums. Eh, Paturēsim prātā to, ka noteikumi pār iepirkumiem ir vienoti visām dalībvalstīm. Līdz ar to mums ir jābalstās uz vieniem un tiem pašiem standartiem. Paldies! Un nākošais runātājs Skora Van Noidenhoizen no Aldei grupas. Paldies, priekšsēdētāji, dragī kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par monetāro politiku un otrkārt par kiberdrošību. Kā jūs norādījāt ievadrunā, jūsu monetārā politika e, ne e, piešķir jums popularitātes balvu, taiskaitā manā valstī ļoti e, daudzi uzskata jūs uh, Eh, jūs salīdzina ar ekonomikas kultūristu, kurš ir uzņēmis pārāk daudz steroīdu. Tāpat es apzinos, ka jūs nevarat eh, detalizēti izrunāt ar mums savus eh, visus scenārijus pilnībā. Taču tad, kad jūs apmeklējāt Savienotās valstis un piedalījāties konferencē. Jūs sacījāt, ka jūsu plāns ir balstīts nevis uz datumiem, bet uz datiem, un šajā gadījumā kādus datus konkrēti jūs ņemat vērā. Otrais jautājums attiec uz kiberpolitiku. Pagājušā nedēļā Frankfurtē jūs ļoti pozitīvi izteicāties par tām iespējām, ko finanses nozarei dodas informācijas tehnoloģijas. Un kā referente par fintech es varētu jums piekrist šajā punktā. Es nu, uzskatu, ka mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu attīstību. Taču arī jūs norādījāt uz draudiem, ar kuriem mēs saskaramies Eh, šajā jomā. Un šajā gadījumā, cik augsti mūsu darba kārtībā ir kiberdrošības jautājumi, par stres testiem runājot, vai jūs uzskatāt, ka mums jau ir pietiekami daudz zināšanu un pieredzes uzraudzības iestādēs, vai jūs uzskatāt, kā tās ir jāpapildina? Atbildi. Es vispirms atbildēšu uz otro jautājumu. Pirm, uh, mums ir pilnīgi noteikti jāpieliek lielāki pūliņi kiberdrošības nodrošināšanā. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka visās jomās mēs esam bijuši gana nesagatavoti, ne tikai finanšu jomā, bet citur. Ir nozīmīgs lēciens uz priekšu, kas ir jāizdara praktiski visiem spēlētājiem, gan nozarei, gan privātajam sektoram, gan uzraudzības iestādēm, tāpat arī e, šim pasākumam nav galīgā termiņa, jo kibernoziedzības process nepārtraukt attīstās. Un par tehnoloģijām, par inovācijām runājot, mums ir pilnīgi noteikti jāstrādā neatlaidīgi un nepārtraukti, lai nodrošinātu labākus standārtus. Tālāk par jūsu pirmo jautājumu runājot. Šeit ir runa par to, kas mums būtu nepieciešams, lai mēs eh, varētu formulēt nākošos Eh, soļus. Sākotnēji ir jāizpilda eh, pirmie četri nosacījumi konkrēti konverģenci mūsu mērķiem. Mēs redzam eh, dubultu konverģenci vidējā termiņā. Un mums ir, lemjot par šo jautājumu, jādod pozitīva atbildi uz jautājumu, vai mēs, ats, kas notiks, ja mēs uh, atcelsim savu atbalstu, vai in, uh, inflācijas likme kritīsies, vai tā turpināsies, un šajā gadījumā mēs varēsim eh, pārtraukt monetārās politikas atbalstu. Tālāk, ceturtais nosacījums kuru es atkārtoju visās valstīs, tā skaitā jūsu valstī, ka ir jābūt inflācijas līknei, kas attiecas uz visu eirozonu, jo tādā veidā ir definēts mūsu mandāts. Paldies! Eh, paldies, Marīza Matījāša no Ogoja grupas. Paldies, priekšsēdētāji, dragī kungs. Eiro zonas uh, Eh, inflācijas eh, līkne 16. gadā bija 2,6% eh, un kopš 2012. gada mēs redzam, ka ECB turpina pārkāpt savus mandātus, neraugoties uz grūtībām un pārkāpumiem. Kvantitatīvās stimulēšanas programma ir bijusi ar viduvēju ietekmi uz ekonomiku. Ir pilnīgi absurdi šajā gadījumā, nesasniedzot inflācijas mērķus palielināt stimulus. Un mēs redzam, ka pieauga Portugāles valsts parādā eh, soda naudas un tāpat arī mēs nespējam izpildīt defica eh, samazināšanas kritērijus. Tālāk mēs redzam, ka tādas ekonomikas kā Portugāla valsts parāda dēļ nevar saņemt piekļuvī vajadzīgiem iepirkumiem. Un tas rada pilnīgi absurdu situāciju, dragī kungs. Portugāla ir tāds pats e, parāda līmenis kā Itālijai, bet tā maksā daudz augstākus procentus, jo tai nav piekļuves e, iepirkumiem, vai arī tie, šāda piekļuva ir ļoti e, ierobežota. Tāpēc man ir divi vienkārši jautājumi. Pirmais no tiem par eh, vienlīdzību starp dalībvalstīm. Un vai ECB ir paredzējusi kompensācijas mehānismu, lai nodrošinātu šādu līdztiesību, vai eh, situācija turpināsies un pasliktināsies 17. gadā. Otrais jautājums ir, vai ECB eh, e varētu pātrināt kvantitatīvās stimulēšanas programmu? Uh, un vai inflācija turpināsies saskaņā ar paredzēto, vai e, jūs turpināsiet pārkāpt to mandātu, uz kuru jūs tikāt ievēlēts. Paldies! Uh, well, I think on, on your... Es domāju, ka par pirmo jautājumu, par monetārās politikas panākumiem, es eh, varu būt nepilnībā objektīvs, bet mūsu prāts eh, tā bija veiksmīga. Ja mēs uzlūkojam miljoniem darba vietu un to kā pakāpeniski un nepārtraukti atvesļošanās notiek, Eh, tā eh, izaugsme, kāda ir bijusi kopš 15. gada, eh, ceturksni pa ceturksnim, un mēs redzam, kā tas pakāpeniski pārveidojas un izpaužas kā uh, Uh, uh, algu pieaugums, taiskaitā arī atsevišķos uh, cenu indeksā komponentos enerģija un citās cenās. Vārdu sakot, var uzskatīt, ka šī um, politika ir bijusi veiksmīga. Protams, ja mēs uzlūkojam zemās naftas cenas, kādas bija pirms vairākiem mēnešiem, tad divi galvenie dzinēja spēki varētu būt bijuši šī zemās naftas cenas un mūsu monetārā politikā Eh, ot, pirmā jautājuma otrā daļa attiecas uz. Dalībvalstu parādiem. Mūsu monetārās politikas mērķis ir cenu stabilitāte un nevis parāda līmenis. Otrā jautājuma daļa attiecas uz uh, Eh, nevienlīdzīgu izturēšanos pret dalību valstīm. Es šeit nesaskatu nekādu nevienlīdzīgu izturēšanos. Eh, jums jāpatur prātā, ka ir runa ne tikai par kapitāla tirgu, bet arī par emitēšanas limitiem. Un mūsu iepirkuma programma eh, ņem vērā gan kapitāla. Kapitāla kīziedzienu, gan arī emisijas līmeņus. Līdz ar to uh, mūs saista esošie emitēšanas līmeņi, un tā, to ir atkārtojusi arī mūsu padome. Un visbeidzot, un kā jau es to norādu ievadrunā, ja mēs redzēsim, kā finanšu jomas attīstība veidojas neatbilstoši mūsu mērķiem, vai arī ar tādu inflācijas līmeni, kas ir tūs, bet zem diviem procentiem, mēs esam gatavi atkal iesaistīties ar mūsu iepirkuma programmu un citās daļās, kas attiec uz mūsu monetāro politiku. Paldies! Nākošais runātājs Filips Lambērs no Zaļaģiem. Paldies, priekšsēdētāji! Kad jūs runājat par darba vietām un izaugsmi. Es kā inženieris gribu sacīt, ja jūs gribat e, nebeidzamu izaugsmi materiālā pasaulē, tad jums ir jāatsakās no fizikas likumiem. E, tālāk par bezdarbību, bezdarbu runājot, e, vislabāk funkcionējošajā Eiropas valstī Eh, nodarbinātības līmeņi ir tuvu 75% Vācijā vai Beļģijā. Bet, ja konkrēti es lasu pantu eh, numur 127, tad mēs redzam, ka šī situācija, inflāt, eh, inflācijas līmenis ir tuvs diviem procentiem, vai mēs runājam par cenu stabilitāti vai citiem radītājiem, bet lasot šo pašu pantu, mēs redzam atsauc uz līgumu trešo pantu, eh, kur ir runa par sociālo eh, progresu, par ilgtspējību un arī par uh, ECB politikas ieteikumu, protams, kvantitatīvās stimulēšanas politiku un arī par to, kā tas ir, kāds ir kind of e izdalīšanas ietekme. Mēs aicinām veidot eh, un atbalstīt struktūrāls reformas, bet iespējams ne tādas, kā jūs piedāvājat. Un tad, kad es domāju par darba tirgus fleksibilizēšanu, uh, un e, ietekmi kāda tā būs, tad gadījumos, kad jūs nostādat konkurences situācijā strādājošos vienu pret otru, e, ko jūs varētu par to sacīt? Thank you. Uh, the answer to your first question. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu. Jā, tā ir mūsu vienīgā precīzā cenu stabilitātes definīcija mūsu monetārās politikas mandātam. E, par jūsu otro piezīmi mēs ļoti piesardzīgi un rūpīgi sekojam distribūcijas ietekmei, e, kāda varētu būt kvantitatīvajai stimulēšanai. Un Es pirms kādu laika, pirms dažiem mēnešiem Berlīnē uzstājos ar runu, e, kurā mēs ļoti detalizēti runājāt pār mūsu poli monetārās politikas e, distribūcijas e, sekām. Taču lielos vilcienos es varētu teikt, ka mūsu monetārā politika koncentrējas uz nevienlīdzības vislielākajām sakām mūsu sabiedrībā, konkrēti uz bezdarbu. Un atsevišķi vidēja termiņa pasākumi ir vērsti pret nevienlīdzību. Protams, uh, īsā termiņā skatījums eh, var būt atšķirīgs, pamatlīdzekļu cenas pieaug un pamatlīdzekļu turētāji parasti ir nevis tie trūcīgākie sabiedrības locekļi. Jūs gribētu sagaidīt īstermiņa efektu, kurš varētu un kurš nevienmēr būtu negatīvs eh, dažādu aspektu dēļ, piemēram, eh, īpašuma tiesības ir samērā vienādi sadalītas e, viscaur sabiedrībā tālāk par struktūrālām reformām. Es e, nedomāju, ka mums ir pārāk atšķirīgi viedokļi. Un lielos vilcienos ikvienai valstī ir sava darba kārtība par struktūrālām reformām runājot. Piemēram, atsevišķās valstīs jums ir tiesiska rakstura e, problēmas, e, izglītības, darba tirgus un citās ir vienotā tirgus pabeigšana, konkurence precēm un pakalpojumiem. Un tas, kā to rāda makroekonomikas teorija, tai ir jābūt pirmajai reformai, kas ir jāīsteno. Eh, tad vēl ir citas reformas, eh, darba tirgus, tieslietu izglītības, kur tas ir nepieciešams. Tomēr ir vēl viens aspekts, un šeit es jums varu piekrist. Eh, mēs neesam bijuši pietiekami vērīgi attiecībā uz to pēdējo gadu laikā, un šeit ir runa par to, ka reformas izraisa nopietnas izmaiņas mūsu sabiedrībā, un izmaiņas rada ieguvējus un zaudētājus. Un šajā gadījumā zaudētājiem ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību nekā pagātnē. Un jā, mēs atkal e, palūkojamies un ieskatāmies mūsu skolas grāmatās, tad mēs atrodam tādu jēdzienu kā kompensācijas eh, atlīdzināšana. Tad, kad ir bijušas pārmaiņas sabiedrībā, pastāv iespējas parūpēties par zaudētājiem. Un mums ir iespēja par to pārdomāt. Thank you. Uh, Marko Zanni, INF. Nākošais runātājs Marko Zanni no ENF grupas. Priekšsēdētāji, pilnīgi noteikti jūs Eh, sekojāt eh, debatēm starp Savienotajām valstīm un Vāciju un pār eh, maiņas kursa manipulācijām. Vācijas ministrs norādīja, ka vainojama ir ECB Es gribētu zināt, vai jūs piekrītat Šaiblis kungam un vai ļoti augstais pārpalikums ir Vācijas agresīvās politikas kopš 2004. gada rezultāts, vai tā ir kāda apsēstība ar šo pārpalikumu. Un Tālāk pagājušā nedēļā Ljubljanā jūs runājāt pār dalību valstu politiku, norādot, ka ir nepieciešams aktīvāk veikt reformas, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi. Es gribētu šodien dzirdēt no jums skaidrojumu, kā ECB Eh, varēja devalvēt eiro attiecībā pret dolāru, lai atbalstītu izaugsmi un nosaukt piemēru eh, eirozonas dalībvalstīs, kuras atbalstītu šādu reformu. Es runājot par eirozonu, vēl gribētu noskaidrot, ko jūs domājat pār uh, eh, likmi 10 līdz 15 procenti. Pirmā jautājuma daļa. Šajā sakarā es nolasīšu vienu ļoti interesantu dokumentu. vai mēs tiekam manipulēti valūtas tirgu vai nē. Pēdējais ziņojums kongresam, kas ir sagatavots pagājušā gada oktobrī, kur savienoto valstu valsts kase norāda, kā Vācija neapmierina trīs kritērijus, ko izvilza valsts kase, lai definētu netaisnīgas valūtas operācijas. E, Vācijai ir ievērojams divpusējs pārpalikums tirzniecībā ar Savienotajām valstīm, bet e, tā nav iesaistījusies vienpusējās darbībās. Valsts kas ir? Eh, konstatējusi, ka tiek apmierināti visi trīs kritēriji. Vācijai ir ievērojams tirzniecības apjoms un ECB nav veikusi intervenci ārlietu eh, ar valstu valūtas tirgūs kopš 11. Eh, gada, lai stabilizētu valūtus, piemēram, jēnu pēc tsunami krīzes Tātad, pirmkārt, mēs neesam valūtas manipulatori, otrkārt, tās monetārās politikas, ko mēs esam īstenojuši, atspoguļo atšķirīgās nostājas ciklā, Eirozonā un Savienotajās valstīs. Un tādējādi paturēsim prātā, ka 13. gadā gadā, kad bija atšķirīgs maiņas kurs, pārplikums bija 6%, tāpēc, ka tas nozīmē Vācijas ekonomikas spēku, kas eh, nav balstīta uz to, ko jūs nodēvējāt par darba spēku mežonīgajām izmaksām, bet kas ir balstīta uz konkurenci, kas balstās ne tikai uz cenām. Kuras tad ir tās valstis, kuras, eh, kurām ir izdevies uh, palielināt, eh, eh, panākt to, kā eiro eh, zonā valstis ir, kā jau es to norādīju arī Ljubljanā, E, kuras ir tikušas ar situāciju galā neraugoties uz krīzi. E, tās ir vairākas, pirm, pirmkārt, protams, Vācija, bet arī īrija un citas. Manā rīcībā vienkārši nav visu datu, lai konkrēti jums to nosauktu, bet ir e, bijusi runa pār lielu krīzi, gan valsts parāda dēļ, gan citu aspektu dēļ. Tāpat ir bijuši, bijuši gadījumi, kad ir jā risina problēmas. Nīderlandē ir samazināts bezdarbs, ir īstenots struktūrālas reformas, ekonomikas padarītas elastīgākas. Un visbeidzot, es vēlētos atbildēt ar prezidenta Reigana vārdiem. Jūs atkal ejiet pa šo ceļu. Mēs redzējām, kas, eh, kāda eh, bija situācija 70. un 80. gados, kur, pil, kuri pilnīgi noteikti nebija stabilitātes gadi, bet tie bija gadi, kad notika devalvēšana. Un, ticiet man, vienotais tirgus nebūtu izdzīvojis ar nepārtrauktām devalvācijām. Paldies! Thank you. Paldies, Marko Vallī no e FDD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums, dragī kungam, eh, kas attiecas jau uz izskanējušu, bet neatbildētu jautājumu. No mēdīju līdzekļiem bija tam pievērst liela uzmanība, tika sacīts, ka kāda valsts izstājas no vienotās valūtas tāda e, pasīva un aktīva Nacionālajā bankā būs pilnā veidā jāsakārto ar ECB. Līdz ar to prese interpretēja to tādā veidā, ka ar integrācija Eirozonā būtu par eh, iespējams pretējs ceļš un Itālijas gadījumā eh, būtu jānomaksā 350 miljārdi, eh, kas atbilst šiem pasīviem. Vai jūs varētu paskaidrot, kā šie pasīvie saldo? Uh, var tikt identificēti kā parāds un kādi ir saistošie instrumenti, kas dotu iespēju ECB e, e, e saņemt šādu atmaksu. Šeit ir runa par sistēmu, kas nav parāds. Un Kā tas ir jūsu interpretācijā? Nākošais jautājums. Pēc Maltas tikšanās Eh, un piecu priekšsēdētāju ziņojumā pār budžetu un e, finanšu ministru ziņojumā izskanēja doma par iespējamu Eiropas paplašināšanos un arī izskanēja eh, doma par to, ka valstis kā Grieķija vai Itālija varētu izstāties uz laiku no Eirozonas. Kā rīkotos ECB gadījumā, ja kāda valsts izstātos un pēc tam atgrieztos eirozonu. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem, sakot pirmkārt, ka eiro ir neatsaucams. Tas ir norādīts līgumā, un mana atbilde uz rakstisko jautājumu ir atbild uz tehnisku jautājumu, kas ir balstītos e, hipotēzi, kas ir balstītu uz līgumā neparedzētiem pieņēmumiem. Tālāk, atbildot uz otro jautājumu. Es iespējams netika pietiekami skaidri atspoguļots valsts samitā sacītais Eh, par divu ātrumu Eiropu. Bet šeit bija runa par to, kā Eiropa ir attīstījusies. Šeit ir runa par atvainojiet eh, par tehnisko jautājumu, papildu jautājums. Ja mēs runājam par Target 2, kāda būtu juridiskā bāzē? Es nesaņēmu atbildi. Es, ja jūs varētu atbildēt rakstiski uz šo jautājumu. Iepriekš sacītais man ir skaidrs. Šeit ir runa par akadēmisku diskusiju. Kā jau es to sacīju, pirmīts atbildes nevēlos atbildēt uz jautājumu, kas izriet no tā, kas ir norādīts līgumā. Ja man būtu jāapraksta mūsu target divi sistēmu un e, federālo rezervu sistēmu skaidrojot atšķirības, es e, turpinu angļu valodā, lai to varētu saprast arī pārējie. šeit būtu salīdzinājums abām sistēmām. Paldies, Gabriels Mato, paldies priekšsēdētāji, paldies, dragīgums. Ir liels prieks uzklausīt jūs, un e, man šī ar jums ir pirmā e, tikšanās. 17. gads sākās ar labiem skaitļiem Eirozonā, ar inflāciju tuvu diviem procentiem, un arī ar izaugsmi pēdējā um, uh, pagājušā gadā ceturksnī Jūs runājāt par zemo likmju politikas eh, grozīšanu un īsa termiņa eh, izmaiņām. Pirmais jautājums, vai jūs uzskatāt, ka šie pasākumi var vai tiem ir jābūt pār pamatu vai vadlīnijām citām centrālajām bankām un cik mums būtu jāuztraucas par iespējamo ietekmi uz uh, tirgiem. Uh, otrs jautājums. Uh, Savienotajās valstīs kongress nosūtīja vēstuli ar jautājumu valsts kasē attiecībā uz to, ka jā, eh, dot prioritāti savienoto valstu interesēm visās jomās. Es saprotu, ka eh, atbilde būs eh, šeit ļoti sarežģīta. Kādas ir attiecības ar federālo rezervi un ko jūs sagaidāt no Savienoto valstu jaunās prezidentūras? Un visbeidzot jautājums attiecas uz Eiropas banku iestādi un iespējamu sliktās bankas uh, izveidi, kas uzkrātu toksiskos kredītus. Šeit mēs zinām, ka ir runa praktiski par triljonu eiro pagājušā nedēļā. ECB vicepriekšsēdētājs eh, konferencē norādīja, ka šāda uh, aktīvu pārvaldība varētu ātri attīrīt e, banku bilances no toksiskajiem kredītiem. Kā jūs vērtētu šādas sliktās bankas izveidi un vai jūs uzskatāt, ka tādai vajadzētu būt vienai valst, valst bankai Eirozonā vai vienai bankai tādai katrā Eirozonas valstī? Paldies! You. Uh, your... Jā, paldies uz pirmo jautājumu atbildot par vēstuli, kas uh, tika nosūtīta uh, Federālo rezervu prezidentam un to, to nosūtīja kongresmens. Man nevajadzētu komentēt to, ko citās jurisdikcijās uh, parlamenta deputāti saka, bet ja man jautātu vai nosūtītu man līdzīgu vēstuli, ko es atbildētu, tad es teiktu, ka mēs visi iegūstam no tā, ka mums ir centrālās bankas, uzraugi un regulātori. Var apmainīties ar pieredzi, izstrādāt regulātoru standartus un organizēt sabiedriskās apspriešanas. pēdējos 30, 40 gadus šīs konsultācijas un pieredzes apmaiņas ir devušas ļoti vērtīgus rezultātus. Tas ir pamatā nesenai finanšu sistēmas stiprināšanai, izmantojot daudz robustāku regulatīvo un uzraudzības ietvaru. Īpaši jau ņemot vērā to, cik sarežģīti e, globālās savstarpējās saiknes un miedarbības starp iestādēm pasaulē mums ļoti nepieciešams ir šādas apmaiņas. Tomēr tā kā šie regulātori un uzraugi nedarbojas izolēti, īpaši šajā pasaulē, kur viss ir savstarpēji saistīts citi regulātori, citas centrālās bankas, citi uzraugi, tie, kuriem ir pēdējais vārds sakāms par regulējumu, par finanšu regulējumu. Vai tā ir? Nē, nu tas nav tā ne šeit, ne ASV, ne arī citur. Likumdevēji vienmēr ir tie, kuriem ir pēdējais vārds. Ne, vien, ne tikai pēdējais vārds sakāms, bet arī pilnas tiesības īstenot to, kas izriet no apspriestās starp centrālām bankām un uzraugiem. Tā es atbildētu, ja man uzdod šādu jautājumu vai nosūtīt līdzīgu vēstuli. Par jūsu otru jautājumu. Par eh, slikto kredītu vai aktīvu banku izveidi. teikšu tā, pēc savas būtības šādi uzņēmumi ir ļoti sarežģīti. To mēs pieredzējām pavisam nesen, vairākos gadījumos. Vēl sarežģītāk būtu izveidot pārvaldības uzņēmumu Eiropas līmenī. Un, protams, mums jājautā sev, vai šāds pārvaldības kompānijas vai slikto kredītu bankas ir panacēja, tāds brīnumzāles šīm problēmām. Nu, nē, NPL šie eh, problemātiskie aizdevumi, tie ir aktīvi, kuriem ir zema kvalitāte. Un uz tiem ir jārēģē veicot nopietnas izmaiņas tiesiskajā, regulatīvajā, normatīvajā ietvarā, pirmkārt jau nacionālā līmenī. Piemērs - parādu atgūšanas procedūras, ārpus tiesas vienošanās, tirgus izveide šādiem sliktiem kredītiem. Tas viss ir nepieciešams, lai risinātu šo problēmu pārvaldības uzņēmumu izveide tikai viens no iespējamiem pasākumiem vai viens no šiem soļiem, kurus var izveidot, lai risinātu šo problēmu. Paldies! Paldies! Nina Džila! Paldies! Priekšsēdētāji, jūs e, ļoti pamatoti norādījāt, ka mēs redzam izaugsmes asnus Eiropas Savienībā ekonomikas uzplaukumam, un ECB ir pelnījusi uzslavu par to. Tomēr, un jūs jau zināt, ka vienmēr sako šāds tomēr, ir vairākas lietas, kas liecina, ka tas varētu būt tikai īslaicīgs uzlabojums. Pirmkārt, janvārī jūs rakstījāt manam koordinātoram paužot bažas, ka Brexit var novest pie uh, Uh, apvienotās karalists CCP uzraudzības ierobežojumiem vai mazināšanos no Eiropas centrālās bankas puses un vēlaties stiprināt vai vismaz nodrošināt eh, pašreizēju uzraudzības līmeni. Tomēr politika, kas ietekmē CCP eh, atrašanos ārpus eirozonas, tā atstās ievērojamus ietekmī, jo šāda politika ietekmēs šo būtisko finanšu institūciju spēju veicināt izaugsmi un reāli ekonomikas finansēšanu. Eksperts kā Tims Masards ir nobažījies, e, ka šāds eiro klīrings varētu nu, to, ka jebkurš, kurš e, maksā kredītu vai ir paņēmis aizdevumu eiro valūtā, cieši no tā. Ir nepieciešams tādējādi stiprināt eiro kā rezervu valūtu. Pastāv risks, ka var būt tādi kā atriebības pasākumi no citām jurisdikcijām, kas savukārt negatīvi ietekmi atstātu uz Eiropas Savienībā esošām iestādēm. Jūs atbildējāt manam kolēģim von Vaidzekaram, ka ECB ir savs vārds sakāms par CCP, un tam es piekrītu. Bet vai nebūtu prātīgāk eh, uzlabot sadarbību starp Anglijas banku un ECB? tādējādi nodrošinot labāko iznākumu Eiropas ekonomikas turpmākai izaugsmē. Un pavisam īsi. Otra eh, lieta par eh, sliktiem kredītiem. Tas, ko jūs ierosināt, vai tas neprasīs pārāk daudz laika, un vai nevar to eh, risināt kaut kā īsāk, savādāk? Paldies! Šobrīd ECB ir iesaistīta apvienotās karalises CCP uzraudzībā izra, izmantojot emir eh, ietvaros izveidētos uzraudzības kolēģijas un saprašanās memorandu, kas parakstīts ar Anglijas banku. Mūsu sadarbība ar Anglijas banku un eh, juridiskā noteiktība, kuru nodrošina Eiropas Savienības tiesa, tātad šis ietvars ļauj mums uzraudzīt riskus, kas ir saistīti ar mūsu valūtu. Protams, ka vēl ir pāragri pieņemt e, nepiekāpīgu nostāju attiecībā uz tiesisko ietvaru, kas būs spēkā tad, kad apvienotā karalists izstāsies no Eiropas Savienības. Mūsu būtiskās bāžas ir saistīts ar to, ka finanšu stabilitāte un investoru aizsardzība, kā arī vienot spēles noteikumi visiem Eirozonas patērētājiem, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, e, būtu jānodrošina. Kas vēl jau vairāk ir svarīgs? ir tas, ka mēs e, ne, nepiekāpsimies attiecībā uz vienotā tirgus jautājumu. Tas nozīmē, ka e, esot daļai no vienotā tirgus, ir jābūt Eiropas e, Savienības tiesas piekritībā. Tas nozīmē, ka ir vēl pāragri par to lemt. Par otro jautājumu. Vai uh, eh, NPL šo sliktos kredītus var atrisināt, šo problēmu var atrisināt kaut kā īsākā laikā? Nu, diemžēl nē. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī problēma tik ilgi mums pastāv. Tas ir būtisks izaicinājums vairākām Eiropas eh, bankām un pat vairākām valstīm. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas Eirozonas e, un Eiropas ietvaros e, banku pelnīt spēju samazina. Protams, ka e, savs faktors šeit ir arī saistībā ar zemām procentu likmēm. Teiksim tā, sektora pārblīvētība arī ietekmē situāciju, it īpaši atsevišķās valstīs. Dažās valstīs mantotais uh, lielais slikto kredīta apjoms ietekmē visu banku sektoru un samazina peļņas gūšanas iespējas. Kā jau es sacīju iepriekš, ir nepieciešama visaptaroša stratēģija, kur nacionālās reformas manis minētajos sektoros, tiesiskajā, regulatoru darbībā eh, tiktu īstenot. Sliktie kredīti ir eh, mantota problēma. Uh, ieviest jaunu likumdošanu, kas būs vērsta tikai uz nākotnē, um, radītiem sliktiem kredītiem, nav pietiekama. Nē, ir nepieciešama likumdošana, kas risinam šo mantoto slikto kredītu problēmas. It īpaši uzlabojoties ekonomikas apstākļiem, situācija ir pozitīvāka. NPL apjomi nepieaug, pat samazinās pateicoties ekonomikas apstākļu uzlabojumam. Kas attiecas uz ECB un SSM darbību? Jūs jau zināt, ka mēs eh, esam nodevuši sabiedriskai apspriešanai vadlīniju projektu par NPL. Tas ir labs dokuments, kas gala versijā tiks eh, publicēts šī gada sākumā, sākuma daļā. Paldies, Danuta Hībnere! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums saistībā ar likviditāti tirgu un potenciāls politikas normalizēšanas ietvaros. Mēs dzirdam dažkārt eh, sūdzības, ka jaunā regulatora ietvara, tas ir MIFID, EMIR dēļ banku pelnīt spēja ir samazinājusies. Tas ir saistīts ar to, ka bankas ir bijušas spiesas aiziet no vairākam tirgus aktivitātēm. Problēma ir tā, ka nav pārliecinošu datu, jo kvantitatīvā stimulēšanas programma ir nodrošinājusi pietiekamu likviditāti, kas slēp šo problēmu šobrīd. Bet pārējot uz normalizēšanas eh, politiku, šīs problēmas atkal var atkārtoties. Vai jūs esat uzraudzījuši regulatoru ietveru ietekmi uz likviditāti, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs ņemat vērā? un kādu likviditātes situāciju jūs eh, sagaidat virzoties uz iziešanas stratēģiju. Mans otrs jautājums ir saistīts ar to, ko decembrī dzirdējām no SRB. Viņi konsultē uh, jaunu Eh, mehānismu, sovereign bond backed uh, eh, mehānismu. Un ir arī jautājumi, kas ir saistīti uh, ar to, ka vecpapīri ir mazāk likvīdi nekā valsts obligācijas un ir grūtāk piesaistīt investorus. Vai šeit nepastāv risks uh, par konkurences starp šiem diviem vecpapīru veidiem? Uh, arī attiecībā to, ko ECB dara ar valsts obligāciju iepirkumu programmām. Jā, paldies. Es sākšu ar atbildu uz otro jautājumu vispirms. Mēs esam šobrīd ļoti tādā izteikti agrīnā stadijā. Un neesam pasākumā, ko vadītu ECB. Tas, kas notiek, faktiski tas, ka ir speciāla darba grupa ESRB ietvaros, kur visu centrālo banku pārvaldnieki vai viņu pārstāvi ir pārstāvēti. Un viņi strādā pie šīs koncepcijas par eh, valstu obligācijām Eiropas un jāgaida, kāds būs viņa darba rezultāts. Tas, ko mēs šobrīd zinām, ir tas, ka šī koncepcija simtprocentīgi balstās privātajā sektorā Tas neatņem eh, atbildības tiesības valdībām gan attiecībā uz emitēšanu, gan parāda ilgspējību, gan arī pienākumu apkalpot esošo parādu un pildīt saistības. Tā kā tik tiešām šobrīd ir pārāk agri, lai varētu komentēt, un mēs neesam uzdevuši šo jautājumu kā jūs sacījat, kas notiks ar valsts obligācijām pie šādiem apstākļiem. Mēs vienkārši neesam tik tālu vēl tikuši. Jūsu otrs jautājums par likviditāti. Nu, kopumā, pat neatkarīgi no regulējumu un pašreizējām izmaiņām tajā, iziešana no ilglaicīga perioda, kas ar ekspansīvu politiku un zemām pat negatīvām likmēm ir ļoti sarežģīti dažādu iemeslu dēļ. Viens no šiem iemesliem ir tas, ka tirgus dalībnieki ir pieraduši pie likviditātes līmeņiem jau ilgā laika periodā. Šobrīd mēs neredzam likviditātes trūkumu. Varbūt nelielos tirgus segmentos tas ir šad un tad bijis pamanāms bet eh, neesam eh, pieredzējuši būtisks likviditātes trūkums. Bet mums jābūt ļoti piesardzīgiem un ļoti rūpīgi jāuzrauga šī notikuma attīstība. Mēs krīzē jau pieredzējām to, ka likviditāte ir un tad viņas vairs nav. Un viņi pazūd ļoti ātri. Tāpēc arī atsevišķi regulatīvie pasākumi tiks īstenoti ar mērķi nodrošināt, ka pēkšņas svārstības likviditātē vai nu nenotiek vispār, vai arī, ka starpnieki ir noturīgi pret šādām svārstībām. Paldies! Pedro Silva Pereira. Obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Dragie kungs, Jūs izklāstījāt ļoti pārliecinošus argumentus, lai pamatotu nepieciešamību turpināt tādu monetāro politiku, kas ir ekspansionistiska un lielā mērā nekonvencionāla. Tie, kuri lūdz eh, no ECB radikālas un straujas pārmaiņas restriktīvā izpratnē, nepietiekami labi izvērtē Eiropas ekonomikas stāvokli, iespējams domā vairāk paši par eh, savām interesēm, nevis par eh, Eirozonas kopīgajām interesēm, un, kā jau jūs to norādījāt eh, iepriekš, ir jābūt ar pacietību, bet arī Mario Drāgi kungs norādīja uz nepieciešamību pēc konverģences, un es vēlējos jums uzdot jautājumu, vai jūs atzīstat vai nē, ka nesenās pārmaiņas monetārajā politikā un it īpaši e, kritērijiem aktīvu iepirkumu jomā ir risinājumi, kas var būt ar asimetrisku ietekmi Eirozonā, kā viena daļa guva labumu uz citu rēķinu, e, kā iz, uh, Uh, izrādījās, uh, ka investīcijas Vācijas parādā ir pievilcīgāka un eh, mazāk pievilcīga ir investīcija perifēro valstu parādā. Un, ja šāda problēma pastāv, tas nozīmē to, ka monetārās politikas iekšēnē nav pārdomāta atbalsta mehānismam konverģencei un tās vitālās Eh, vitāli risinājumi, eh, kas eh, mazinātu diverģence Eirozonā. Noslēgumā es gribētu jautāt, vai tās valstis, kurām aktīva iepirkuma uh, līmeņi bija zem paredzētā sliekšņa, uh, iespējams ir jāņem vērā arī citi elementi, vai šīs valstis var rēķināties ar maksimāli ātru uh, atgriešanos pie aktīvu iepirkumu līmeņa, kas neapgrūtina to situāciju valsts parāda tirgū. The, um, now, we always have to keep Mums vienmēr ir nepieciešams atcerēties, ka mūsu mērķis, mūsu mandāts ir nodrošināt cenu stabilitāti, nodrošināt inflācijas līmeni, kas ir tūl 2%, bet zem tā vidējā termiņā. Līdz ar to visi, visi monetāras politikas nostāja balstās tieši uz šo mērķi un tādu inflācijas līmeni, kas apmierinās manis minētos eh, četrus priekšnosacījumus. Mums ir aktīva iepirkšanas programma, mēs decembrī veicām izmaiņas, kas ļauj mums pirkt mazākā apjomā nekā līdz šim. Un pēdējā valdes sēdē eh, tika pausta apmierinātība ar tām sekām, tiem rezultātiem, ko mēs redzam pēc decembra lēmuma. Un, kā jau sacīju iepriekš, mēs redzam, ka mūsu monetārā politika ir sniegusi savu ieguldījumi atvesļošanās, ekonomikas atvesļošanās procesā, uzlabojumos darba tirgu un veidojas nosacījumus, saskaņā ar kuriem ir uzlabojusies arī inflācija. Ne tikai vispārējā inflācija, bet arī pamatā esošā inflācija, jo vispārējā inflācija ietekmē, kā jūs zinat, arī energoresursu cenas. Tagad, lai turpinot šo aktīvu iepirkumu programmu, ir skaidrs, ka mūs e, saista ne tikai kapitāla, šis kapitāla key faktors, ir limits gan emitentiem, gan emisijām. Un eh, šie limiti ir nepieciešami, lai mēs nenonāktu eh, līguma aizliegtā monetārā finansēšanā. Un lai nodrošinātu to, ka mēs eh, ļaujam tirgiem funkcionēt. Ja mēs iepirktu daudz lielāku daļu no publiskā parāda vienā konkrētā valstī, tad mēs nonāktu visdrīzāk pretrunā ar šīm divām prasībām. Mēs tiktu uzskatīti kā um, monetārās finansēšanas dalībnieki un traucētu, kropļotu tirgus funkciju par labu konkrētai valstī. Tieši tādēļ mēs noteicām šos emisiju un emitentu limitus. Tā kā nepastāv nekāda nevienlīdzība mūsu aktīvu iepirkumu programmā. Ar to es esmu, manuprāt, atbildējis uz abiem jūsu jautājumiem. Nu, Paldies, Verners uh, Langens, priekšstādētāji. 28. Uh, novembrī jūs teicāt, ka šis zemās procentu likmes ir krīzes pazīme, bet jūs vērtējāt likmju politiku kā pozitīvu. Tagad attī, atšķirības ir pieaugušas likmju ziņā starp Vāciju un Itāliju, un arī uh, inflācija atsevišķās valstīs jau sasniedz 2%, un, uh, bet tajās valstīs, kur ir um, tradicionāla uh, tradīcija. Uh, uzkrāt uh, noguldījumus, tur joprojām ir zemas procentu likmes, bet ja uh, dolāriem pieaugs uh, šīs likmes, tad mums vajadzētu arī uh, mainīt šo politiku, bet pagaidām ir pieņemts pretī, pretējais lēmums. Bet tagad notikumi ir tik strauji attīstījušies kopš novembra, ka uh, es gribu jautāt, vai ir paredzētas kādas izmaiņas. Uh, Otrkārt, prezidents Trumps ir paziņojis un jau ir paziņo, parakstījis arī rīkojumu atcelt Doda Franka aktu. Un tas nozīmē, ka amerikāņu bankas arī bāzels noteikumus vairs neīstenos. Tātad tās ir ievērojamas pārmaiņas. Jūs esat parakstījis arī piecu priekšsēdētāju ziņojumu un kādas reformas jūs prāt būtu jāīsteno un no kurām nevarētu atteikties? Kāds bija jūsu jautājuma pēdējā daļa par tātad 25 gadi Māstrihtas līgumam ir, ir jāveic, īsta, jāveic institucionāls reformas, kāda ir jūsu priešlikuma? Paldies. Um, atbildot uz pirmo jautājumu. ECB uh, daudzi kritizē Eirozonā, jo mūsu politika, monetārā politika uh, it kā nogal, apdraudot uh, tirgus disciplīnu, bet tā jau tas nenotiek tirgi reaģē. Uh, ņemot vērā dažādus apstākļus. Un tādēļ es uh, ieteiktu īstenot visās valstīs budžeta politiku lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos no vienas puses, bet no otras puses jā, jānodrošina, lai šī politika būtu ilgtspējīga. Ja valstīm nav fiskālās telpas, tad nevajag censties to izmantot. Nevajag censties uh, par katru cenu atrast šo fiskālo telpu, jo tādas nav, un tas jāņem vērā sastādot budžetu. Par to mēs jau vairāk kārt esam uh, runājuši par to, ka budžetam ir jābūt tādam, kas atbalsta izaugsmi, un ir, uh, to var izdarīt uh, dažādos veidos. Un budžeta struktūras izmaiņas iet roku rokā ar struktūra reformām. Tāpat jūs jautājāt, kad mēs iziesim no šīs politikas. Nu, atbilde ir tāda, kā esmu jau to teicis iepriekš. Mūsu mērķis ir inflācijas līmenis tuvu pie 2%, bet zem 2% vidējā termiņā. Es nezinu, kādēļ jūs par to smejaties, bet, nu. Mums jābūt pārliecinātiem, par to, ka notiek ilgspējīga konverģence uz šo mērķi. Mēs skatāmies uz uh, vispārējās inflācijas uh, uh, izmaiņām, bet šādam līmenim jābūt visā Eirozonā un noturīgam. Un tieši šādas kritērijas mēs nosakām, lai mainītu mūsu fiskālo politiku. Tālāk par fiskālo deregulāciju. Nu, mums ir konkrēti jāredz, ko ASV administrācija vēlas darīt attiecībā uz Bāzeles 3 sarunām. Šīs sarunas turpinājās uh, līdz iepriekšējām mēnesim ar ASV administrāciju. Nu, mums tagad ir jāskatās, kas stāvēs šiem uh, tālējošiem paziņojumiem. Bet, uh, nu, es atkārtoju vēlreiz, ka viegli pieejamas naudas un finanšu deregulācijas kombinācija bija tieši tā augsne, uz kuras attīstījās finanšu krīze un pašreizējā e, monetārā politika, ekspansijas monetārā politika ir nepieciešama, lai sasniegt izvirzīto mērķi. Es nesaskatu tāpat laikā vajadzību mīkstināt regulējumu, jo šis regulējums ir nostiprinājis banku sektoru un finanšu pakalpojumu industriju kopumā. Tāpēc Jūs jautājāt par institucionālām pārmaiņām, kas ir ierosināts. Uh, nu, tā ir ceļa karte, tas nav tāds kaut kāds jau uh, projekts vai uzmetums. Ja visiem ir pilnīgi skaidrs, ka ir uh, divu veidu politiskie pasākumi. Pirmkārt, eh, ir pasākumi, kas jāveic nacionālā līmenī. Mums ir jānodrošina lielākā ekonomiskā konverģence starp valstīm. Tieši tas bija padomā eh, Māstriktas līguma parakstītājiem. Un šī konverģence balstās uz struktūrām, reform, struktūra reformām. Otrkārt Eh, eh, laikā, kad tika parakstīts Maastrichts līgums, vai tūlīt pēc tā tika apstiprināts stabilitātes un izaugsmas pakts. Tā tad ir jāievēro noteikumi, ja mēs vēlamies nodrošināt. To visu mums ir jāievēro noteikumu, jāizteno konverģents, un tā mēs varam iedibināt uzticību, kas palīdzēs mums virzīties uz priekšu uh, Uh, padziļinot monetāro integrāciju Eiropā, veidojot institūcijas. Uh, tas tā būtu līdzīga pieeja, kā radot ECB mēs pārietu no atšķirīgām politikām uz vienotu kopīgu politiku. Bet tā, lai to panākt, mums ir nepieciešama uzticība. Paldies! Juanas Fernandes Alvarez. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Esiet sveicināti, priekšsēdētāji. No manas puses būs trīs īsi jautājumi. Pirmais, uz to jau atsaucās kolēģi Hībnere, runājot par priekšlikumu, kuru komisija uh, Uh, un Eiropas sistēmisko risku padome lemj attiecībā uz valsts parādā uh, vērtspapīrošanu. Uh, Eh, sākotie darbi ir pabeigti, bet es gribētu dzirdēt to jums, kad mēs varētu saņemt formālu priekšlikumu. Kā jūs vērtējat šo darbu, un es gribētu no jums dzirdēt kādu ieskatu šajās divu debatēs no tās institūcijas, kur jūs vadāt. Otrais jautājums attiecas uz Monti reformu pār Eiropas Savienības pašresursiem. Kā jūs zināt, jau kādu laiku mēs uzstājam uz to, kā ECB e, labums saņēmēji e, izmantotu EC, e, Eirozonas budžetu, un šis priekšlikums ir iekļauts Montība ziņojumā. Es gribētu zināt jūsu viedokli par to. Un visbeidzot, turpinot kolēģis Langenes uzdoto, kolēģi Langen uzdoto jautājumu e, par piecu priekšsēdētāju ziņojumu. Kā jūs vērtējat kavēšanos padomē? E, Diskutījā par Edis un e, pār atsevišķiem grozījumiem, kas tika iesniegti. Thank you. On, uh... Paldies par Eiropas drošo obligāciju, jeb safe bond. Nu, pārāk agri šobrīd, priekšlaicīgi ir uh, komentēt kaut ko. Uh, to pie tā strādā īpaša darba grupa Eh, tajā darbojas visu centrālo banku pārvaldnieki. Eh, tātad tieši ECB ar to nenodarbojas. Mēs gaidām šīs darba grupas uh, secinājumus, pirms mēs varam ko spriest par to. Tas šis lēmums neatbrīvotu valdības no to atbildības par budžeta politikas īstenošanu vai arī uh, neatbrīvotu no uh, tā, ka tām būtu jāmaksā savi parādi. Tālāk par ECB pēļņus novirzīšanu Eiropas Savienības budžetā. Nu, tas ir uh, pirmkārt politisks lēmums. Šādam lēmumam, uh, šāds lēmums prasītu pārskatīt ECB statūtus un mūsuprāt pat būtu jāgroza līgums. Un man, manuprāt, arī Montī ziņojumā tas ir norādīts. Un to nevar e, nokārtot ar vienkāršu procedūru vai vienkāršotu procedūru. Būtu jāgroza uh, e, ECB statu statūtu 33. panta 1. B apakšpunkts attiecībā uz pēļņas sadali un, un tāpat šī procedūra ir atrunāta Eiropas Savienības līguma 48. pantā. Tādēļ ir uh, šaubas par to, vai šis uh, pāns 33.1a par uh, par uh, ECB pēļņas novirzīšanu pilnībā vai daļēji uz uh, Eiropas Savienības budžetu, vai te juridiskā ziņā viss ir uh, kārtībā. Jā, un vēl bija jautājums par uh, noguldījumu apdrošināšanas sistēmu. Jā, tas ir mūsu Banku Savienības viens no pīlāriem, un mums ir jāvirzās uz priekšu šai jomā. Uh, Kā es jau iepriekš esmu norādījis, mēs atbalstām paralēlu pieeju samazināt risku un uh, kopīgu risku uzņemšanos īstenot. Nu, mums šāda pieeja vienmēr ir bijusi. Vairāki pasākumi ir veikti, lai mazinātu riskus. Mums ir tīlāka mrela. Mums ir uh, svirošanas uh, koeficients. Eh, tāpat mēs iestājāmies par banku sektora eh, konsolidāciju un nostiprināšanu. Tāpat laikā jāvirzās uz priekšu arī attiecībā uz kopīgu risku uzņemšanos vai risku sadali. Alans Lamasūrs nākamais. Paldies priekšsēdētāji! Jūs mums atgādinājāt par to, ka viens no Eiropas eh, monetārās savienības darbības konverģents. Eh, paradoks ir tāds, ka konverģents pēc krīzes starp dalībvalstīm ir mazinājusies. Otrs paradoks, kopš krīzes mēs eh, piedzīvojam uh, kapitālu um, tirgus uh, fragmentāciju, katra banka, katra finanšu iestādē uh, koncentrējas savā nacionālā tirgu. Šī fragmentācija rada šobrīd bāžas. No vienas puses kvantitatīvā stimulēšana bija viens no veidiem, kā uh, novērst šo fragmentāciju, bet tāpat laikā tā ir to veicinājusi. Jautājums, kā atgriezties pie kapitāla brīvas aprites, kā nodrošināt uh, pārobežu investīcijas. Vai galvenā problēma ir uzticības trūkums, jūs pieminējāt savā runā uzticību, vai arī šeit ir runa par kompetenci sadali regulējumu ziņā starp uh, Eiropas līmeni un dalību valstu līmeni. Paldies! Pirmais punkts par konverģenciju starp mūsu valstu ekonomikām. Dati ir interesanti, eh, tie liecina par eh, pievienotās vērtības izaugsmes dispersiju Eirozonas valstīs. Šī dispersija ir ievērojami eh, pazeminājusies, un šis līmenis ir būtībā vēsturisks kopš eiro ieviešanas. Un esmu pārliecināts, ka Līdz ar ekonomikas atveseļošanos šī dispersija turpinās samazināties. Bet, kā jau es norādīju, konverģencei jābūt ilgtspējīgai, un, lai to panāktu, valstīm ir jāveic nepieciešamās reformas saskaņā ar, ar uh, nacionālo darba kārtību. Nākamais punkts par fragmentāciju. Arī šeit situācija ir līdzīga. Lielā mērā šī fragmentācija ir izzudusi. Augstākais fragmentācijas punkts bija 2012. gadā, un kopš 2012. gada beigām šī fragmentācija samazinās mēs uh, konstatējam, ka pastāvīgi uzlabojas finansējums, arī spredi sašaurinās uh, ja, um, banku aizdevumu jomā starp valstīm un nozarēm, starp lieliem un maziem uzņēmumiem. Pēdējais pētījums par banku aizdevumiem uh, liecina, ka šī pozitīvā tendence turpinās. Un pat komisijas veiktais pētījums par maziem vidējiem uzņēmumiem liecina par to, ka ja pirms diviem, trim gadiem, uh, kā galvenā uzņēmēja darbības problēma šiem uzņēmumiem bija uh, grūtības saņemt uh, aizdevumus, jeb kredītus, uh, Tagad atbilde ir tāda, ka galvenā problēma ir klientu atrašana, un šo kredītu pieejamība ir uh, pēdējā vietā šajā problēmu sarakstā. Tālāk arī mūsu veiktais pētījums liecina par to, ka galvenā motivācija bankām izsniegt kredītus ir risks ja eh, perifērijā eh, bija eh, augstāks risks nekā centrā, tad kreditēšana perifērijā bija zemākā līmenī, bet tagad šā, šādi apsvērumi vairs neparādās. Galvenā, galvenie apsvērumi šobrīd ir pieprasījums un otrs ir konkurence starp bankām. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ valde ir apmierināta ar īstenoto monetāro politiku, jo praktiski ir izudusi fragmentācija, kas pirms tam pastāvēja. Paldies vārds Polam Tankam. Paldies priekšsēdētāji. Dragie kungs, paldies, ka esat pie mums atnācis. Nu, var teikt, ka makroekonomiskā stabilitāte ir saistīta ar monetāro politiku, bet komisija ir ieviesusi fiskālo nostāju valsts kā Vācijai un Nīderlandē ir jāizmanto uh, iespēja un jāinvestē vairāk līdz pat 50 miljārdiem. Tā būtu precikliska uh, budžeta politika bet ekofina ministri paraustīja plecus un teica, ka komisijai nevajadzētu jaukties šajās lietās. Nu, vai eh, tā ir zaudēta iespēja, kas varē, būt varējusi nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, vai jūs tā neuzskatāt tālāk? Eh, nu, slavenais grēkāzis Šoiblē eh, Eh, populisma pieaugums eiro esot eh, ar pārāk eh, zemu vērtību, tad atkal nāk, pēc tam tiks teiks, ka ir pārāk inflācija, pārāk augstas cenas, nu varbūt, ka mums vajadzētu būt mērenākiem savās, uh, savos plānos. Bet, nu, tad iznāk, ka valstīs kā Vācijā un Nīderlandē vajadzētu būt inflācijā virs diviem procentiem ievērojami augstu. Un kādu uh, uh starpību inflācijas līmenī jūs gribētu redzēt starp Vāciju, Nīderlandu un pārējām valstīm? Vienu procentu vairāk, mazāk? Let me say that. Uh, Jā. Atbildot uz otro jautājumu Inflācijas diferenciālis nav nekas jauns. To jau mēs uh, pieredzējām arī pirms krīzes. Bija ievērojami diferenciāli inflācijas uh, līmenī, un tāda ir arī šobrīd. Mūsu mērķis uh, attiecībā uz inflācijas līmeni visā Eirozonā ir definēts, nevis katrai atsevišķai valstī. Uh, Es eh, par dažādiem izteikumiem es nekomentēšu dalībvalstu politiķu izteikumus, jo tad man būtu pārāk daudz visādi izteikumi jākomentē. Es atceros, ko mans priekštecis Vims Daizenbergs uh, labs holandietis teica, kad viņu kritizēja, viņām būtībā uzbruka par viņu īstenoto monetāro politiku, viņš teica, nu var jau saprast, ka politiķi tīpaši eh, priekšvēlēšana periodā pauž savu viedokli par monetāro politiku tomēr lā, pieklājīga viedokļa apmaiņa ir labāka nekā uh, vainas uzvelšana vai kāds rāda ar pirkstu. Nu jā, var to saprast, bet tāpat laikā cent neatkarīgi centrālo banku vadītāji neuzklausa politiķu viedokli. Tālāk par fiskālo nostāju. Man jāprecizē uh, tas, ko es iepriekš teicu, kad es teicu, ka monetārā politika ir vienīgā politika, kas tiek īstenot. Nē, ir izņēmumi, piemēram, Nīderlandi, kur tiek īstenot arī efektīva fiskālā politika. Ir uh, ievērojami uh, pārskatītas nodokļu sistēma. Tālāk par fiskālo nostāju. Mēs uzskatām, ka tā šobrīd ir atbilstoša, bet līdz gada beigām mēs konstatēsim, ka ir bijusi neliela ekspansija. Atsevišķas valstis ir uh, paaugstinājuši ekspansijas plānus, ņemot vērā migrāciju, drošības apsvērums un uh, citas vajadzības, kas valstīm ir, bet uh, principā fiskālai nostāja katrā valstī jāatspoguļo tas, ka jāatbalsta ekonomikas atveseļošanās, bet tāpat laikā jānodrošina ilgtspējība. Es iepriekš runāju par valstīm, kurām uh, nav fiskālās uh, telpas, bet uh, attiecībā uz valstīm, kam tāda ir, uh, gribu teikt, tātad Eirozonā ir valstis, kam ir šī fiskālā telpa, kur ir pilna nodarbinātība, un ir valstis, kur nav fiskālās telpas un nav pilnas nodarbinātības. Tātad par otrām jau es teicu, bet par pirmajām. Iestāšanās par plašu fiskālo uh, ekspansiju valstīs, kur ir pilna nodarbinātība, sasniegt būtībā nav jēgas Mēs uh, varētu vēlēties, lai šī telpa tiktu izmantota uh, eirozonas labā, bet mūsu rīcībā nav šobrīd institucionālā mehānisma, kas palīdz šo nacionālo fiskālo telpu pārveidot eiro fiskālajā telpā. Šāda mehānisma šobrīd nav secinājums. Tātad būtu ieteicama mērena fiskālā ekspansija, bet tā būtu jāvērš uz piedāvājuma izvēršana, tātad palielinot darba ražīgumu šajās valstīs, jo tur jau ir pilna nodarbinātība. Tādēļ jā, jāiegulda in, eh, izglītībā, eh, infrastruktūras attīstībā bet es neieteiktu tādu plašu fiskālo ekspansiju izmantot. Tātad eh, fiskālā kapacitāte būtu vienīgais veids, kā dilēma atrisināt. Tagad būs brīvā mikrofona procedūras arī Nofalus kungs vispirms. Dragie kungs, šķiet, kā Eh, sarunas par Grieķu memorandu beigsies ar to, ka ir vajadzīgi jauni pasākumi pensionāriem. Bet tas nebija no mans jautājums. Ir ECB ziņojums nesen publicēts, kurā praktiski tiek pieprasīts nomainīt darba Uh, līgumus nozarēs ar uzņēmumu līgumiem, kur ir mazāk elastības un vēl zamākas algas. Mans jautājums ir sekojošs. E, kādā veidā uh, labumu kļūst strādājošie šeit? Es saprotu, ka labumu gūst uh, darba devēji. Šobrīd ir ārkārtīgi augsts bezdarba līmenis un ir cilvēki, kur strādā par 200 līdz 500 eiro mēnesī. Eiropas Savienība iedzīvotāju uzskata par uh, pozitīvu, ECB par pozitīvu un, EF, uh, eh, un SVF par negatīvu. Kāds ir nolūkums šiem pasākumiem? Vai tās ir masveida atlaišanas, vai tas tiek meklēts eh, un nodēvēts par elastību? Un vai varētu būt arī vērojama atvesļošanās? Bet pirmais solis uz atvesļošanos ir tas, lai nu, tiktu uzturētas darba algas, jo ja tās kritīsies, mēs atgriezīsimies pie krīzes. Jūs runājat par atvesļošanos, par stabilitāti, bet. Uh, izskan doma, ka varētu tikt mazinātas algas kādā veidā, tad varētu panākt e, jaunas investīcijas. Paldies, nākošais runātājs e, Kicos. Vēl viens e, jautājums no Grieķijas deputāta. SVF ir sagatavojis ļoti, sagatavojis ļoti negatīvus slēdzienus. Savukārt no ECB puses dzirdam sava veida saprātīgu optimismu. Ka, e, kāds ir jūsu viedoklis par Grieķijas parādu? Vai jūs esat iepazinies ar e, slēdzieniem, vai jūs pieturaties pie tiem pašiem kritērijiem, vai arī jums ir atšķirīga pieeja? Vai jūs varētu to īsos vārdos izklāstīt? Paldies, diemžēl, par pirmo jautājumu runājot. Es nezinu, kas ir norādīts ESAO ziņojumā, un es varēšu atbildēt jums rakstiski uz šo jautājumu. Jā. Runātājiem nevieslēgts mikrofons. Jā, es atbildēšu jums Eiropas centrālās bankas vārdā uz jūsu uzdoto jautājumu attiecībā uz ESAO ziņojumu. Bet jānorāda, ka ir jābūt pasākumiem, kas pātrina bezdarba eh, mazināšanos tālāk, kādi tie specifiski būs. Par to tiek eh, runāts sagatavojot otro pārskatu. Tā būtu mūsu atbilde arī uz otro ar šo saistīto jautājumu. Manuprāt, Grieķijā ir vērojams, ievērojams progress, ir izdarītas ievērojamas pārmaiņas. Un otrā pārskata pabeigšana lielā mērā ir atkarīga no sekojošo problēmu atrisināšanas. Pirmkārt, tiek uzskatīts, ka, eh, lai pozitīvi novērtētu parādu ilgtspēju, ir jābūt vidusposma pārpalikumam vidēji 3,5%. Tas nozīmē 3,5% zināmā ilgākā laika eh, posmā. Un šis ir diskusija jautājums. Otrais jautājums attiecas uz fiskālās plaisas eh, mazina, eh, likvidēšanu 18. gadā. Šeit ir pieprasītas atsevišķas struktūrālās reformas, viena no tiem attiec uz darba tirgu, otra uz tiesu sistēmu, trešā uz enerģiju, bet es gribētu piebilst vēl vienu, eh, un tas eh, ir saistāms ar ECB lomu, kas ir sliktā kredītu uh, problēma. Un mūsu loma kopumā trojka pēdējo trīs gadu laikā, cik tāla ir runa par finanšu nozari, kas tiek uzskatīts par tuvāko ECB institucionālām kapacitātēm. Paldies! Paldies par šo ļoti interesanto un svarīgo monetāro dialogu. Tāpat es uzskatu, ka jūs ļoti nozīmīgas lietas attie, pateicāt par regulatīvo ietvaru un, un e, mūsu rezolūcija par bāzeli ir ļoti atšķirīga no e, vēstules e, federālai rezervei un mēs apstiprinām mūsu nostāju. Tāpēc vēlreiz saku paldies jums šodien. Nākošais monetārais dialogs mums ir paredzēts 29. maijā. Ja kolēģis, please. Dargie kolēģi, daži paziņojumi. Pirms mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Pirmkārt, ekon darba grupa pār stratēģisko investīciju fondu un citiem investīciju fondiem notiks trešdien 8. februārī. Atgādinu, kā kopīgā sanāksme ekonu budžeta komitejām, pēc tam ekonu komps komitejām notiks 13. februārī Strasbūrā. Tāpat Strasbūrā visdrīzāk arī notiks balsošana gan par ziņojumiem, kurus mēs atliekam, un arī attiecībā uz kopīgo sanāksmi ierakstiet savās eh, piezīmi grāmatiņās. Visas lingvistiskās eh, versijas eh, ir izsniegtas deputātiem 31. janvārī. Labojumi ir, labojums ir, salabu, ir sagatavojuši juristi lingvisti. Un saskaņā ar reglamentu, ja nav iebildumu no komitejas puses, tad labojumi tiek iesniegti parlamentam. Tas tiks paziņots plenārsēdē visdrīzāk februāru otrajā sesijā un tiks apstiprināti izņemot, ja pretējo pieprasa eh, politiskās grupas vai saskaņā ar reglamenta attiecīgo pantu, kad labojumi tiek likti uz balsošanu. Tālāk ir ieteikumi no koordinatoru sanāksmes yeah, an opinion uh, on a... Uh, Pirmkārt, par eh, juridisko aktu 2121, kas pieņemts birojā ekonomiskā pārvaldība, ekon koordinatori, jā, par to mēs esam jau vienojušies, tas pat nav lēmums. Ārkārtas sanāksme notiks Strasbūrā kopā ar uh, Katainenu. Struktūrētie dialogi notiek sekošā formātā Eiropas semestris Dombrovskis un Moskovisi. Finanšu dienesti um, Dombrovskis nodokļa Moskovisi tālāk. Viedokļu apmaiņa ar fiskālo padomi Ekonā. Datums tiks paziņots vēlāk priekšsēdētājs eh, Lūks Tautas partijas priekšsēdētājam nosūtīt vēstuli Igaunijas eh, parlamenta priekšsēdētājam lūdzot eh, datuma mājiņu konferencei Tallinā. Tālāk par finanšu palīdzības darba grupu. Pirmkārt, sanāksme visdrīzāk 15. februārī, kad mēs runāsim par darba tirgus efektivitāti, misija uz Grieķiju tiks organizēta, e, darbs pēcprogrammas valstīs piesaistot e, neatkarīgos ekonomistus tālāk. E, sekojošas sanāksmes tiks organizētas, un viena no tām būs ar Moskovisī martā tālāk. finanšu ministru sanāksmi par situāciju Grieķijā. Un visbeidzot, deleģētie akti un MIFID standārti 21. Launching an objection procedure in ECON. <laughs> Mē, ja politiskās grupas vēlos, tās var iesniegt eh, grozījumus līdz plenārsēdēji. Tāpat no Tajani ir saņemts paziņojums pār daudzveidību komiteju birojā un aicina grupas eh, rast risinājumu, lai pabeigtu mūsu biroju ievē, ievē, ievēlēšanu. Šķiet, ka mums ir viena brīva vieta. Paldies, un mēs varam tagad pāriet pie 6., 7., 8. darba kārtības punkta, kas ir budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas Banku iestādējas Sanders Lūns ir referents un es dodu viņam vārdu. Paldies priekšsādātā, izteikšos ļoti īsi. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuriem atrada laiku, lai sagatavotu kvalitatīvus grožījumus. Mēs varējām sagatavot kompromisu grozījumus, un visdrīzāk trešdien jau tie tiks eh, līdz vakaram visiem izdalīti un mēs aicinātu pieturēties pie rakstiskas procedūras, e, ņemot vērā kompromisus, tas būtu iespējams. Par šodienu es gribu norādīt tikai divas lietas. Pirmā, vairākas grupas e, mūsu komitejā ir e, runājušas par atsevišķām problēmām, vienas par proporcionalitāti, citas par patērētāju aizsardzību caurskatāmību un līdzīgiem jautājumiem. Esam pārliecināts, ka mēs varēsim lielāko daļu eh, groz, eh, iestrādāt kompromisos. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, dažos vārdos par 26 un 33 grozījumu, ko ir iesnieguši attiecīgi Langenkungs un Karaskungs Tie abi attiecas uz iespēju integrēt EBA eh, banku banku uzraudzības iestādē, un Karaskungs eh, runā par iespēju integrēt EBA SSM eh, struktūrā Frankfurtē. Domāju, ka tas fakts, ka EBA jautājums ir jāapspriež, tās pārliecināts, vai tas ir jādara šajā ziņojumā, varbūt mēs varam runāt tikai konkrēti, es saprotu, ka atsevišķi kolēģi vēlētos pārcelt EBA uz e, Frankfurti, varbūt kāds cits vēlētos to pārcelt uz Dublinu vai kāds itāls uz Milānu. Man nav e, lielu cerību par to, ka Brisele arī būtu starp iespējām, bet ja jūs uzklausīs izlasījāt mani sacīto, tad es gribētu iekļaut tādu teikumu, ka nodrošinot maksimālu caurskatāmību par lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz nākotnē, uz atrašanās vietu nākotnē. Bet tagad es cerīgi raugu, raugos uz uh, iespēju uzklausīt ēnu referentu viedokļus. Jā, turpina priekšsēdētājs, es piekrītu, ka šī nav īstā vieta budžeta izpildu ziņojumā Brexit sarunu laikā runāt pār mūsu aģentūru atrašanās vietām. Tām. Tas būtu, manuprāt, pilnīgi neattiecīgi šajā gadījumā. Werners Langers no Tautas partijas. Jā, ja es tā pareizi saprotu, tad ir vairāk kā simts grozījumu visiem trim budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumiem. Grozījumi saturiski ir ļoti līdzīgi viens otram, līdz ar to es domāju, ka referentam būs iespējams bez problēmām nonākt pie kompromisiem. Daži jautājumi gan ir atšķirīgi, un uz to mums ir jānorāda Pirmkārt jau jautājums par līdzakļu pieejamību. Daži uzskatā, ka resursu pārdalīšana ir minimālā ziņā nepieciešama, citi uzskata savādāk. Daži uzskata, ka nenormatīvie pienākumi ir labāk jāfinansē nekā citi. Citi priekšlikumi no Ferberkunga, piemēram, kurš prasa, ka visas EZA aģentūras stingri pieturas pie sava mandāta, to EPP frakcija arī atbalsta. Līdz šim esam konstatējuši, ka vienā otrā vietā eh, mandāti EIOPA e gadījumā, piemēram, ir ievērojami pārsniegti. Tātad attiecībā uz EIOPA kolēģis Frunzulika kritizē Rumānijas uzraudzības e, iestādes un prasa spēcīgāku EIOPA iesaisti. To prasa ne tikai šis kolēģis atsevišķi, bet arī citi deputāti. Kā uz, apdrošināšanas uzraudzība, atcīm redzot, šur tur nedarbojas. Un tur varētu arī saturiski pieņemt šos jautājumus. Nav arī runas par eh, atrašanās vietu Frankfurtē, kur šāda iestāde varētu iespējams pārvākties pēc Brexit. Nu, to, ar to mēs nevaram varbūt nodarboties šodien, bet kopumā eh, ar SSM kopsakarībā šis jautājums ir jāskata. Un tad pašreizējais līgums kāds ir EBA aģentūrai, īres līgums. Līdz 2026. gadam tomēr ir ievērojams um, sloks un soda nauda līguma uzteikšana gadījumā 3 miljonu eiro apmērā. Šeit pat nav jautājums, kur atradīsies turpmāk. Tur jau būs daudz kandidātu un jautājums tā patiks politiski atrisināts, bet šis jautājums ir jāpiemina. Tāpat arī caurskatāmības jautājums, ko ir e, Svens Gīgolds, Sanī, Marijas un citu kolēģi pieminējuši. Un kolēģis Gīgolds runā par kanāla izveidošanu EIOPA un EBA informatoriem vai trauksmes cēlājiem. ESMA gadījumā jau tāds e, eksistē. Nu, to varētu varbūt arī uh, skatītā. Es domāju, ka mēs nonāksim pie saprātīga risinājuma. Thank you. Uh... Paldies. Sociāldemokrātu grupas vārdā, Frunzulika uh, kunga vārdā, uh, kolēģis Silva Pereira. Jā, diemžēl mūsu ēna referents nevar būt šodien šeit, Frunzuliks kungs. Tomēr Ļaujiet man e, informēt jūs, ka šīs trīs uzraudzības iestādes ir ļoti svarīgas, un e, budžeta izpildes apstiprināšanu mēs uzskatām par iespēju atrisināt dažas problēmas. Mūsu galvenās bažas saistīts ar to, ka ir jānodrošina šīm uzraudzības iestādēm pietiekams resursus savu pienākumu pildīšanai, pietiekami neatkarīgi un efektīvi. Un mūsuprāt, ir nepieciešams paplašināt šo e, iestāžu pienākumus, pareizi sakot, salāgot e, pienākumu paplašināšanu ar papildus resursu piešķiršanu, lai sakristu gan plašāk pienākumu un plašāks budžets. Vēlos uzsvērt e, mūsu grupas iesniegtos grozījumus par otro un ceturto punktu. Esmu pārliecināts, ka referents ņems tos vērā. Tāpat ar eh, rakstiskā procedūra, kuru ierosināja referents, mēs uzskatām par eh, papildus pierādījumu tam optimismam, kas eh, mums ir par to, ka nonāksim pie labiem visaptarošiem kompromisiem, kas būs kā reakcija arī uz mūsu grupas paustajām bažām. Paldies! Paldies! Neredzu EKR grupu. Ā, EKR grupai referents pats, protams. Alde Torvalds kungs. Paldies, priekšsarētāji. Manā rakstiskajos komentāros man bija tāds diplomātiskāks formulējums par atsevišķiem grozījumiem šim ziņojumiem. Uh, Tomēr tā kā referents ļoti skaidri izteicās, ko viņš par šiem grozījumiem domā, es domāju, es nelasīšu savus komentārus, es atbalstu viņa centienus nonākt pie pieejas, kas balstās uz faktiem. Uzskatu, ka ziņojums kā tāds ir labs, līdzsvarots, izvēlētais tonis arī ir atbilstošs, un es domāju, ka mēs varēsim turpināt labu darbību, neskaroties uz dažiem iesniegtiem grozījumiem. Tuvākā nākotnē mēs pārskatīsim EZA aģentūras kā tādas, Eiropas uzraudzības aģentūras līdz ar to uh, Eh, tur varēsim lemt arī par jautājumu, kur tām jāatrodas. Ar nepacietību gaidu labu sadarbību ar referentu un citiem ēnu referentiem. Un ne, nesaredzu šeit nekādas būtiskas problēmas pie apvēršana. Paldies! Paldies! Goe, nē. Svens eh, zaļo vārdā. Godātie kolēģi, vispirms paldies referentam par bagātīgo un skaidra, skaidri sastādīto ziņojumu. Mēs esam viensprāts daudzos jautājumos, it īpaši finansēšanas eh, struktūru maiņu, samērīguma, proporcionalitātes prasību, augstāku kvalitāti attiecībā uz caurskatāmību, it īpaši attiecībā uz valdes sanāksmes protokoliem. Tas viss ir svarīgi, un tam es pilnībā pievienojos. Tāpat paldies arī kolēģim Werneram Langenam par to, ka viņš ir izteicis atbalstu mūsu iniciatīvai iekļaut eh, trauksmes cēlā aizsardzības eh, jautājumu. To gan varētu vairāk izcelt vai arī šīm trim ESA aģentūrām iekļaut kopumā, tad varbūt to varam darīt šeit. Turpinoties sadarbībai eh, starp eh, politiskajām grupām, kā tas bijis arī iepriekš. Es vēlētos īpaši izcelt eh, tur tās vietas, kur mums ir atšķirīgi viedokļi. Un tur jāsaka, mums ir viens būtisks jautājums pārunājums. Pirmkārt, jau daži grozījumi, tos jau pieminēja Venērs Langens, apšauba to, vai šīs EZA aģentūras un konkrēti AIOPA ir pieturējušās pie savu sākotnējā pilnvarojuma ja mandāta. Es šaubos, ka mums ir iespējams pierādīt konkrēti, ka viņi ir pārkāpuši savu mandātu. Es būtu ļoti piesardzīgs uh, budžeta izpildes apstiprināšanas ziņojumā no parlamenta apgalvot, ka aģentūras ir pārkāpušas pilnvarojumu vai mandātu. Būtu labi, ja jūs varētu arī pirms izteikt šādus apgalvojumus nāk klajā ar pierādījumiem. Tālāk, attiecībā uz to, vai EZA aģentūras, kā to norāda arī referents, finansētu aktivitātes, kas nav viņus, viņu pamata aktivitātes, kā tas non-core activities, kā tas ir trešajā punktā minēts. Es nedomāju, ka arī to izdosies viegli pierādīt, jo realitāte tāda, ka pienākumos ietilpst eh, investora aizsardzība, patērētā aizsardzība, tāpat arī jautājumi, kas saistīti ar finanšu stabilitāti. Līdz ar to mandāts ir spēcīgs. Un papētot to, ko ESA aģentūras ir darījušas, uh, Daudzos gadījumos viņi nevarēja izpildīt šo mandātu, jo dalību valstu iestādes nepiešķīra kompetenci rīkoties. To mēs esam uzsvēruši vienā no saviem grozījumiem, un tas ir ievērojami atšķirīgs viedoklis no tā, kur ir apgalvots, ka ESA aģentūras ir pārkāpuši savus pilnvars. Es teiktu drīzāk, ka teiktu, ka dažos gadījumos bija samērīguma problēmas. Tur mēs esam vienasprātis. Dažos gadījumos ir izveidoti noteikumi, kas uzliek nesamērīgu slogu maziem tirgus dalībniekiem. Bet būs ļoti grūti atrast pierādījumus tam, kur aģentūras pilnībā ir īstenojuši savu mandātu. Vienā no saviem grozījumiem mēs pieminām veselu uzskaitījumu ar jomām, kur aģentūras to nav spējušas izdarīt. Tāpēc uzskatu, ka šis, šī joma ir sarežģīta, viedokļi ar grupām atšķiras. Sociāldemokrāti šī atsaucoties uz patērētāju aizsardzību ir līdzīgi mūsu bažām. Es teiktu, ka kompromisos, tas būtu, kompromisa ziņā tas būtu ļoti pamatoti. Šeit es redzu uh, tāda satura problēma, kas attiecas uz institūciju pārcelšanos. Es domāju, ka arī tur mēs atradīsim kompromisu, lai gan domāju, ka parlaments vienmēr ir atbalstījis vienu atrašanās vietu, lai būtu lielāka efektivitāte. Un šeit man ir jāprasa Veneram Langeram un Otmaram Karusam integrēt EBA SSM iekš, ietvaros. Tas nozīmētu integrēt EBA e ECB ietvaros. Vai mēs tiešām vēlamies vēl vairāk institūciju un pilnvaru ECB? Vai tomēr parlamentam būtu jāprasa neatkarīgs uzraugs ārpus ECB, kurš iekļautu EBA funkcijas? Tas man liktos loģiskāk bet prasīt šīs funkcijas iekļaut ECB ietvarā un tādējādi mazinot demokrātiskās kontrolas iespējas, nu neesmu pārliecināts, ka parlaments tiešām vēl sekot šādai līnijai. Paldies. NF. Nē. Neredz arī citu grupu pārstāvi. atbildēt mm, vēlas Langenkungs. Jā, vispirms par mandātu pārsniegšanu. Pirmkārt, tas attiecas uz pirmā līmeņa likumdošanu deleģētos tiesību aktos. To mēs esam izskatījuši. EZA ir jāpieturas pie pirmā līmeņa, nevis jāveido jaunu šķēršļu. Tas tur ir domāts. Mēs to varam IDD pārskatīšanā vai kaut kur citur risināt. Otra lieta Par integrāciju es eh, to grozījumu iesniedzu nevis tāpēc, ka es domāju, ka tā ir pareizā pieeja, bet gan es joprojām uzskatu, ka naudas monetārā politika un banku uzraudzība ir jānodala, tu, lai nodrošinātu neatkarību. Tas jādara tuvākajā eh, nākotnē, lai nebūtu divas paralēli darbojošas iestādes. Vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem ēnu referentiem par viņu komentāriem. Es domāju, ka mēs varēsim eh, saskaņot šos trīs atzinumus, eh, cik vien iespējams, padarot tos pēc iespējas eh, konkrētāks. Par vairākām pieminē, pieminētajām problēmām pavisam īsi Langer kungs par resursu jautājumu. Tāpat arī sociāldemokrāta un Svens par to runāja. Viens no risinājumiem varētu būt uzsvērta autonomija un uzraudzības funkcija Um, attiecībā uz tieši uz mandāta ievērošanu. Tas ir iekļauts mūsu kompromisa projektos, kurus mēs pabeigsim vēlākais trešdien. Es domāju, uh, tur ir veselā saprāta jautājums un, uh, protams, uh, legalitātes jautājums. Attiecībā uz īres līgumu EBA Langenkungs, tur ir papildu informācija no EBA biroja. Viņi ir saruna rezultātā kādu laiku atpakaļ jau panākuši uh, klauzulas iekļaušanu, kas var tikt aktivizēta no 2020. gada. Šo informāciju mēs arī nosūtīsim kopā ar kompromisu projektiem. Sociāldemokrāti par resursiem vēl runāja. Nils bez īpašām piezīmēm Alde grupa organizē semināru 8. februārī par ESA darbību uzraudzību. Nu, varu pareklamēt to šobrīd. Un Svens par caurskatāmību protokoliem, to mēs iekļāvām protokolos, trauksmes cēlājiem tas arī ir iekļauts, par finansēšanu citām aktivitātēm, kas nav pamataktivitātes, nu tur e, par samērīgumu arī to mēs visu ņemsim vērā un skatīsimies, kā varam to integrēt. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Balsojums notiks 27. februārī un 23. martā budžeta kontrols komitejā. Un uh, jā, šī eh, problēma, ko norādīja Lāngena kungs par pilnvaru pārsniegšanu, mums ir uh, instrumenti, kontroli mēs īstenojam, mēs varam eh, to noraidīt uh, balsojumā. Bet uh, šeit par resursiem ir runa par to, kā, kā tiek īstenots pilnvaras, bet es domāju, ka abas lietas mēs varam saskaņot but uh, this is uh, also power. Nu, jā, bet tas ir mums tāds uh, spēcīgs instruments. Protams, profilaks vienmēr ir labāka, un es uh, zinu, ka jūs to spējat īstenot. Tāpat jā, atgādina, ka ir atšķirības starp Eirozonas institūciju un Eiropas vienotā tirgus institūciju. Ir atšķirības ar PCB e un Eiropas banku iestādi un ESAS ir varbūt uh, labāk uh, iespēja šo jautājumu apspriest, bet šeit budžeta izpildes apstiprināšana attiecas uz resursiem. Paldies par šīm debatēm. Līdz ar to slēdzām šo sanāksmi. Nākamā sanāksme notiks 13. februārī, pirmdienā Strasbūrā, 7. vakarā. Sēde slēgta.